again. Good afternoon. Sveicināt šajā pēcpusdienā, lūdzu ieņemiet vietas. Tie, kas eh, nepiedalījās iepriekšējā sanāksmes daļā, kas bija aiz slēgtām gurvīm, durvīm, eh, to mēs tikko nobeidzām, tādēļ lūdzu ieņemiet vietas. Call for your attention, please. You may take your seats. Jūs drīkstat apsēsties. So that we can get started with the following part, not in camera open. Un tagad mēs sākam uh, Lībe komitejas sēdes atklāto daļu, un tagad runāsim par desmito darba kārtības punktu, un proti Eiropas dimensijas sportā. Uh, mūsu uh, kolēģe Minvots, kur iepazīstinās ar atzinumu projektu. Un kultūras un izglītības komiteja ir nākus klajā ar institīvu ziņojumu par šo Eiropas dimensiju sportā. Eh, plaši izskatot eh, sporta tematiku, apskatot gan sociālo, gan citus eh, sporta aspektus. Un mēs citēsim no Boskurtas kundzes tātad par to, kāda ir šī situācija. Paldies, priekšsēdētāji! Priecājos būt šeit un iepazīstināt jūs ar šo atzinumu par Eiropas dimensiju sportā. Tas ir saistīts ar 165. Lisabonas līguma pantu, kas nosaka eh, formālās oficiālās pienākumus, kādi mums ir Un arī eh, jūsu komiteja ir ļoti svarīga, eh, ja mēs aplūkojam kādu tematiku, skar eh, sporta joma, piemēram, spēļu rezultātu manipulācija, kukuļošana uzpirkšana un tā tālāk. Un principā jūs redzat tādus diezgan nepatīkamus virsrakstus presē, gan par skandāliem sportā, kas notiek um, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas. Un notiek arī sportistu un vispār cilvēku tirzniecība, uh, narkotika izplatīšana izmantojot sporta kā aizsegu un tā tālāk. Esmu balstījusies uz virkni diskusiju mm, ar Eiropas komisiju padomu, Eiropas Olimpisko komiteju, ārotbiedrību pārstāvjiem, pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem esmu runājusi arī ar UEFA un FIFA, Eirožast, Eiropol pārstāvjiem un arī uh, likmju Uh, sporta spēļu likmi kantoriem, kā sauc šīs organizācijas. Un uh, jāsaka, ka šeit ir vesela virkne dažādu punktu minēti, eh, kas ir šajā īsajā atzinumā. Tādēļ esmu centusies būt ļoti eh, tāda koncentrēta, par cik atzinuma garums ir ierobežojums, taču es gaidu arī uz jūsu ieteikumiem. Uh, Es vairāk esmu koncentrējies uz krāpšanu un maču rezultātu uh, viltošanu vai iepriekšēju noteikšanu, pēc tam dopingu esmu izskatījis nākamajā punktā. Šie varbūt ir paši svarīgākie jautājumi, tie ir vispostošākie sportam. Uh, Naudas atmazgāšanas process arī, protams, ar to ir saistīts arī cilvēktirdzniecības aspekti, te nav sveši. Dalību valstīm vajadzētu apvienoties, lai definētu krāpšanas jēdzienu sportā, tieši tāpat kā tas ir noteikts krimināltiesībās, un tas būtu jāharmonizē visā Eiropas Savienībā, tātad krāpšana sportā arī spēļu rezultātu iepriekšēja noteikšana eh, dažās valstīs tiek eh, sodīta kā krimināls nodarījums, kā noziedzīgs nodarījums, dažās valstīs nē. Situācija ir ļoti eh, atšķirīga dažādās valstīs un ir valstis, kurās eh, vainīgie principā tiek cauri sveikā vai ar kaut kādiem minimāliem sodiem. Citās valstīs situācija ir pilnīgi savādīga. Tā kā ir jābūt pilnīgai nulles tolerancei attiecībā uz, ko, eh, uz korupciju. Visām, organ... es esmu runājis arī organizācijām, kas ir iesaistīti <clears throat> šajā jomā, un ļoti bieži Eh, šīs organizācijas, kas organizē sporta spēles, nemaz eh, netiek eh, īpaši caurskatītas, to darbība nav pietiekami kontrolēta un caurspīdīga, un spēļu rezultātu iepriekšēji noteikšana, ko veids, piemēram, organizācijas, kas ir bāzētas kaut kur taizemē, piemēram, organizē sporta spēles kaut kādas sacensības, teiksim, Eiropā. Uh, un te parasti ir saistīts šis darbs ar kaut kādiem vidutāju kantoriem un tā tālāk, un tas netiek regulēts, un tas praktiski paver vārtus mm, korupcijai ļoti plašā apjomā. Tādēļ ir jābūt ļoti skaidri noteiktām robežām, ir jāsadarbojas arī ar Eiropolu, un Eiropola ir jābūt īpašai izmeklētāji komandai, kas nodarbojas tieši ar šiem jautājumiem, jo šie te korupcijas jautājumi Uh, skar virkni uh, Eiropas valstu ir bijuši gadījumi, piemēram, Somijā. Mm, Āzijas noziedzīgie uh, sindikāti ir darbojušies, teiksim, Somijā, bet tas notiek arī citur. Eirojust arī ir iesaistīts izmeklēšanā šādu veidu noziedzīgās darbībās, bet Es domāju, ka ir jābūt ciešākai sadarbībai starp dažādiem sporta eh, pārvaldes organizācijām un eh, tiesību sargājošajām un policijas organizācijām. Tas palīdzētu mums tā teikt iztīrīt šo lauciņu. Uh, un eh, atjaunotu cilvēku uzticību vai ticību tam, ka mēs patiešām kaut kādā veidā arī cīnamies eh, pret krāpšanu. Krāpšana eh, sportā, protams, nav vienīgā problēma. Arī uh, nepilngadīgo tiesība aizsardzība, diskriminācijas jautājumi, mazākumu tautību tiesību ievērošanas jautājumi un tā tālāk. Arī dopings, protams, un cits lietas. Mēs vēlamies sportu iztīrīt. Uh, Mēs vēlamies dopingu no tā iztīrīt ārā. Tā būtu jābūt daļai no civila eh, likuma, daļai no mm, civila likuma. Katrā valstī ir jāuzlabo definīcijas par to, kas, kas īsti ir un kas būtu jādara mm, dalību valstīm šajā jomā. Uh, Eh, jāparedz, kādas seks tas viss radīs dažādām sporta organizācijām, aģentiem, sportistiem, nepilngadīgajiem spēlētājiem, eh, sportistiem eh, kur ir tikuši vienkārši pārdoti no komandas vai no klubu uz klubu, un visas šīs lietas vienreiz ir jāpārtrauc. Mums vajadzētu varētu aplūkot visu šo jautājumu par to, eh, ka mēs ļaujam nepilngadīgajiem vispār spēlēt. Tas galu galā rada eh, milzīgas problēmas un padara eh, šo tirzniecību ar nepilngadīgajiem vēl nejaukāku ir jābūt attiecīgai kvalifikācijai, kas ir, eh, jā, nu, kam ir jāatbilst visiem aģentiem, viņiem jāsņem licenci savai darbībai un tā tālāk. Diskriminācija arī šis jautājums ir aktuāls. Misija. Industrijai tegen diskrimināciju. Un Eiropas eh, komisijas eh, centieni uh, Uh, cīnīties pret diskrimināciju, nu, tas varbūt ir labi, bet būtībā tur nav paredzēts nekāds rīcības plāns, kas būtu tam visam pamatā, tāpēc nav skaidrs, ko tad komisija īsti gatavojas darīt. Eiropas komisijai vajadzētu parādīt tādu līderu vadību, lai beigu beigās korupciju izmēstu no sporta arēnām pilnībā. Un uh, mums vajadzētu uzlabot šo atzinumu pēc iespējas uh, vairāk. Paldies! Un tagad mums ir laiks izteikties, ja kāds to vēlas. Izteikties par Eiropas dimensiju sportā. Nē, neviens. Jā, papa Nikolā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vienīgais iemesls, kādēļ es lūdzu uh, laiku uzstāties, vēlējos pateikties referentēji un sacīt, ka es piekrītu visam tam, ko viņi tikko sacīja. Vēlos arī pievienoties visam, ko viņi teica par krāpšanu un korupciju sportā, jo būtībā pēdējo mēnešu laikā Grieķijā mēs esam novērojuši vairākus līdzīgus gadījumus, uh, tādu liela mēroga krāpšanu, tātad cilvēki, kas ir bijuši atbildīgi par komandām, ir radījuši tādus apstākļus, lai sporta spēļu iznākumi e, tiktu noteikti jau iepriekš. Tas, protams, ir saistīts ar, ar likmēm. Uh, un tā tālāk, un arī dažādas valstis tur ir iesaistītas, un kas visvairāk izga, izgais, viss varbūt vēl nav izgaismots, pašlaik notiek izmeklēšana, bet šķiet, ka visi šie cilvēki vairāk vai mazāk ir iesaistīti pirmkārt jau Nacionālajā futbola asociācijā un arī asociācijas vadībā valsts līmenī. Un tad, kad tas nāca gaismā, daudzi sacīja, ka uh, ir nepieciešams um, uzsākt, uzņemties kādu iniciatīvu Eiropas līmenī, lai varētu pāraudzīt un kontrolēt šāda uh, veida procesus, īpaši veidu, kādā dažādas sporta asociācijas darbojas un visumā, kā sports ir organizēts nacionālajā līmenī. Es domāju, ka izglītības komitejas, kultūras un izglītības komitejas ziņojums ir nācis īstajā laikā, un tā ir tā joma, kurā pateicoties Lisabonas līgumam mums ir kompetence, un es zinu, ka cilvēki no mums daudz ko sagaida šajā jomā. Nav tālāk komentāru. Lieliski tādā gadījumā, es domāju, mēs varam noteikt grozījuma iesniegšanas gala termiņu. Šķiet, ka tas būtu 2. septembris līdz pulksten 6. pēcpusdienā. Labi, tālāk pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un proti tas ir 11. darba kārtības punkts grozījuma izdarīšana Schengens robežu kodeksā un konvencijā, ar ko īsteno Schengenas nolīgumu. Un uh, komisijas pārstāvu šeit nav, bet uh, mums ir referents Papa Nikolau kungs. Un pirms dažiem mēnešiem komisija pieņēmusi priekšlikumu mainīt uh, robežu kodeksu, un mēs Tātad dzirdēsim šajā prezentācijā, kas notiek. Viss šis process ir bijis ārkārtīgi pretrunīgs jau no paša sākuma, no komisijā, eh, jau pašā komisijā. Un dzirdēsim arī, ko teiks uh, prezidentūra Papanika Laukungs, un tad došu vārdu, protams, arī deputātiem. Taču šķiet, ka mēs joprojām gaidām komisijas pārstāvi. Mēs esam apsteiguši vienreiz par visām reizēm mūsu uh, Eh, tātad plānoto laiku par kādam desmit minūtēm, tā kā es aicinātu jūs pārtraukt darbus desmit minūtēm. So that the commission can be here. Okay? We're getting started. I think it's fair. I think it's fair. Being the point. Es domāju, ka mums tomēr komisija nāk, vajadzētu uzklausīt vispirms. Thank you for your patience. Paldies par pacietību, saka priekšsēdētājs, un atsākam darbu. Protams, pastāv vienmēr iespēja, lūk, jā, ka vienmēr aizkavējamies un tā. Bet, nu, acīm redzot, parāt tam var gadīties arī tā, ka aizsteidzamies darba kārtībai priekšā. Nu, tas nozīmē, ka vajadzētu arī par savā precizitātē tomēr būt, nu, tādiem elastīgiem nākt mazliet ātrāk, tomēr būt gataviem uzsākt darbu jau ātrāk. Mums bija šoreiz ļoti svarīgi, lai šeit ir klāt komisija ar savu priekšlikumu, ar kuru tā groza Schengens robežu kodeks un konvencija, ar ko iznē Schengens nolīgumu. Tāpēc dosim vārdu komisijas pārstāvim un pēc tam tūlīt dosim vārdu referentam Papaniko Lākungam un uzsāksim debatas. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Thank you very much. Mrs. Monika Moš... Monika Mošāmer, kā saprotu, paldies. Priekšādā tā saka komisijas pārstāvis ļoti atvainojos. Es parasti arī nāku ātrāk, bet nu šoreiz man diemžēl tas neizdevās. Apsolos tomēr izteikties īsi un lakoniski, precīzi, prezentējot jums grozījumus Schengens robežu kodekstā un konvencijā. Mm Kā jūs zinat, tad eh, tas eh, darbs atsakās komisijā martā, un uzreiz gribu uzsvērt, ka šie grozījumi robežu kodeksā tik, kā teicu, tik pieņemti martā. Pēc tam jūnijā bija jāatbild uz Eiropadomas jautājumiem, pēc tam komisijas vicepriekšsēdētājs plenāra sēdāja deklarēja, ka komisija turpinās darbu, uza, klausot uzaicinājumu nosodīt priekšlikumus septembrī, komisija grasās tiešām to arī darīt, bet jāsaka, šie grozījumi Schengens robežu kodeksā nenākā atbilda Eiropadījums padomas prasībai, nē, tas ir kas cits. Atgriežoties tagad pie Marta priekšlikuma, kāpēc ir vajadzīgi šie grozījumi? Nu, pirmām kārtām eh, pēc pieciem praktiskā piemērojuma gadiem Šengens robežu kodeksā jāizdara pielāgojumi. Šī ir pirmā iespēja eh, uzklausīt praktiķus, eh, tātad kodeks piemērotājs dzīvē, lai konstatētu, kādu veidu uz, uzlabojumi vajadzīgi. Mēs esam gatavi tātad arī sagatavot ziņojumu par iekšējo robežu kontroli, esam nākuši klēries zināmiem secinājumiem, un šos secinājumus un praktiskās pieredzes apkopojumu tulkojumā jūs eh, redzat, lūk, interpretētu šajos grozīmos. Kā jau teicu, tā nav jauna politikas iniciatīva, nē, tā nav arī nekāds, tas nav arī nekādas jaunas idejas par par ceļotāju sistēmu un tam līdzīgi. Tas nav tas, ko prasīja Eiropa padomu. Nē, šajos tehniskajos grozījumos par to vēl nav runāts. Par to pien nāks vēl tikai ierosinājumi. Tā nu nav kodifikācija un vienkāršošana, kas notiks vēlākā laika posmā. Šo grozījumu pamatā ir ideja samazināt, eh, doma, mērķis samazināt birokrātisko slogu un atvieglot procedūras tajos gadījumos, kad tiek šķērsota eh, Schengens ārējā robeža. Galvenās izmaiņas saistīts ar to, un tās ir horizontāls pēc savu raksturu, ar Lisabons līgumu piemērošanu. Un tāpēc visā šai dokumentu pakotnē būs atsauce uz ES, nevis EK Eiropas kopienu. Tāpat arī ejam prom no iepriekšējiem komitoloģijas noteikumiem, pievēršoties jauniem Lisabonas līguma paredzētajiem režīmam, tāpat pamatojoties arī uz starpiestāžu nolīguma noteikumiem un pārējiem pie deleģētajiem aktiem, kas, eh, nu, tātad iestrādāt šajos grozījumos, tie tāds standarta formulējums deleģētajiem aktiem. Trešais horizontālais pielāgojums ir pielāgojums citiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti pa to laiku, nu, piemēram, vīzu kodeksam un eh, citām direktīvām. Tad šie pielāgojumi atspoguļot 5. pantā Šengens robežu kodeksā, kur runāts, runās par ceļojumu dokumentiem. Tāpat arī 11. pantā, kur runājam par atpakaļ nosūtīšanas direktīvas noteikumiem, un ir arī atvaidzināta atsauce uz statistikas datiem un tam līdzīgi. Tāds ir šīs horizontālās pārmaiņas, ko nepieciešams ņemt vērā Eiropas Savienības tiesību aktos. Par saturu runājot. Gribu uzsvērt tikai pašus svarīgākos punktus, Kā jau tika teikts, vēlējāmies atbrīvoties no liekas birokrātijas, un tieši tāpēc šajos grozījumos iesniedzām arī iekšējos preču pārvadājumus, tātad Schengens robežu ietvaros. Tāpēc turpmākā preču pārvadīšana nākotnē eh, netiks pakļaut robežu kontrolē, turklāt arī ir atsevišķas personu kategorijas, e, piemēram, dzelzceļa pārvadājumos, e, nu, tiek atbrīvotas no nepieciešamības e, apzīmogot pases, šķērsojot robežu. Tāpat mēs arī domājam, ka varbūt būtu liederīgi, bet tas nebūtu obligāti, tas nav pienākums, paredzēt atsevišķas līnijas, atsevišķas rindas bezvīzu ceļotājiem, tā lai pasažieru plūsma būtu, varētu tikt racionalizēta efektīvi pie robežu šķērsošanas punktiem Tāpat paredzam arī piekļuvi apmācībai, robežu sargiem, lai varētu identificēt riskam pakļautākās grupas un varētu identificēt cilvēkus, kas, nu, piemēram, varētu būt kļuvuši par upuru cilvēku tirzniecībai. Nu, tā tad, lai robežsargi būtu apmācīti, kā identificēt šīs riskam pakļautās grupas. Un visbeidzot, kas nav maz svarīgi, turklāt paredzam arī atskaitīšanās pienākumu. E, tas tiek atcelts, jo to, at, to dalībvalsts praktiskā kārtā arī nemaz neizmanto. Vēl viens svarīgs punkts ir to noteikumu atkārtošana, kas saistīta ar kopējiem robežu čēršošanas punktiem starp dalību valsti un trešo valsti. Šāda iespēja nav skaidri un gaiši līdz šim paredzēta Schengens robežu kodeksā, un tieši tāpēc mums ir vajadzīgs ieviest šādu papildus punktu, lai radītu sinerģiju. Un te gribētu uzsvērt, ka te nerunājam par to, ka dalība valsts pārņemtu kaut kāda veida iekļūšanas vai izceļošanas pienākumus no trešās valsts pienākumiem. Nē, protams, ka šīs pārbaudas joprojām būs abu valstu atbildībā, bet Drīzāk runājam par tādu kopīgu infrastruktūru veidošanu eh, vienā robežas pusē, tā lai personām nebūtu divreiz jāiet cauri visam šīm pārbaudēm, nu, piemēram, eh, gan Polijas teritorijā un pēc tam arī Ukrainas teritorijā vēl vienreiz. Tātad par kopēju sinerģiju veidošanu. Nu, un, protams, lai šāda veida kopēja robežas pārbaudas punktu pastāvētu, protams, jāizpilda virkni nosacījumu Piemēram, jāgarantē piekļuvē patvērumu procedūrām, pieprasīšanas procedūrām pēc iespējas. Tāpat arī tai, īpaši tajos gadījumos, kad šī robeža pārbauda tiek veikta trešās pasaules teritorijā, turklāt jānodrošina arī aizsardzības piedāvāšana tajā gadījumā, kad trešā valsts veids, piemēram, robežu pārbaudas pasākumus dalībvalsts teritorijā. Nu, tāds ir šīs izmaiņas, tādi šie grozījumi un ar nepacietību gaidu auglīgas diskusijas, kas varētu sekot šiem paziņojumiem. Paldies! Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Liels paldies, saka Papa Nikolau kungs. Gribētu teikt paldies komisijai un tās pārstāvē par šiem ievadvārdiem. Un papildus tam, ko teica pārstāvu, gribu piemetināt sekojošo. Skatāmies šobrīd uz komisijas, komisijas iniciatīvas dokumentu. Un tā mērķis pamatā ir atsvaidzināt, tātad padarīt mūsdienām atbilstošākus noteikumus un sadaļas, kas eh, kodeksā, kas tika pieņemts eh, jau krietnu laiku atpakaļ. Tātad tās ir juridiska rakstura izmaiņas no vienas puses, tehniskas pēc sava rakstura un Tāpat arī jāpiemētina, ka mainījies ir vīzu kodeks, ir nācis spēk, stājas spēkā Lisabonas līgums, ir jauni noteikumi attiecībā uz pasu apzīmogošanu un tam līdzīgi. Un pamatoties vis, uz visu šo notiku, noteikumu maiņu, mums ir izteikts lūgums tātad atsvaidzināt šo dokumentu ar grozījumiem, tad ievies šīs izmaiņas visās attiecīgajās direktīvās tā, lai mēs varētu atbilst mūsdienu prasībām. Es domāju, vienā brīdī tomēr vajadzēs arī precizēt šajās diskusijās šādu punktu, respektīvi. Šis komisijas paziņojums tika laists klajā 2011. gada martā, īsi pirms e, tika, notika virkne dažādi starptautiski svarīgi notikumi, un kā rezultātā mēs redzējām visu šīs imigrantu plūsmas no Ziemeļāfrikas, piemēram, uz Itāliju. Redzējām arī to, kādā veidā Itālija un citas valsts rēģēja uz šiem notikumiem, uz šiem šo arābu pavasaru ziemeļu Āfrikas valstīs. Atsevišķas valsts, piemēram, vēlējās no jauna atjaunot robežu kontroli, arī Schengens zonas ietvaros bija ar to saistīts Eiropa padomas diskusijas un padomas diskusijas jūnijā, kā mēs visi zinām. Un eh, attiecīgi izstrādātās iniciatīvas par robežu kontrolu atjaun, par robežu kontroli atjaunošanu arī vēl tikai nāks klajā. Un parlamentā pavisam arī nesen esam turpinājuši runāt par Schengens akī, par šiem tiesību aktiem, kas gal galā ir ļoti svarīgi pamatprincipi Eiropas Savienībai, jo Schengens tiesību akti ir tāds lēmumu kopums, ko visi savulaik atbalstījām atbalstījām visus šos tekstus, visas idejas, teicām, ka vēlamies aizsargāt Schengens akī. Pat tā gadījumā, kad Schengenas zona tika nolēms paplašināt arī uz Bulgāriju un Rumāniju. Nu, tādu lēmumu toreiz pieņēmām, lai arī padomu vēl nav teikusi, nav devusi zaļo gaismu tālākai rīcībai. Neskatoties uz to, ka šīs valsts ir izpildījušas visus Schengens akī e, no, nosacījumus. Papildus tam tehniskiem darbam, kas ir jāveic e, pie šī dokumenta teksta Domāju, ka vērts pievērst uzmanību arī kopējai lielajai ainai. Pilsoņi šobrīd no mums gaida skaidrs atbildes uz jautājumiem, uz šiem katastrofālajām situācijām, un uh, vēlētos skaidri un gaiši pateikt, ka šajā ziņojumā, ja to sākam ar vārdiem, ka visas izmaiņas ir tehniskas, es domāju, ka tad varbūt mums būtu vienkāršāk panākt vienošanos par šo dokumentu noslēgumā, vienprātības starp dažādām politiskajām grupām, un tā mēs varbūt varētu izvainīties no tādām politiska rakstura domstarpībām. Un tomēr domāju, ka mums kā parlamentam vajadzētu uh, nu, paust savas bažas arī par pašreizējo situāciju un vaicāt komisijai, vai tā var mums kaut ko pastāstīt, kaut, kaut ko sīkāk par paredzēto laika grafiku attiecībā uz jaunajiem Schengens kodeks grozījumiem, ņemot vērā padomes eh, vasaras deklarācijas. Tāpat arī ņemot vērā visas citas deklarācijas, ko redzējām nākam gaismā, attiecībā, piemēram, uz tā saukto viedo robežu pārvaldību. Domāju, ka būtu ļoti liederīgi tomēr redzēt kaut kāda veida laika atsaucas punktus, kā, kā paredzēts darba grafiks strādājot pie šiem dokumentiem. Protams, ka visi piekritīs, ka šis paziņojums vērsts uz birokrātijas sloga samazināšanu un procedūru sistematizēšanu, identificējot konkrētas problēmas Eh, pamatojoties uz rakstiskiem novērtējiem Schengens kodeksu piemērošanā, domāju, ka mēs varam identificēt tās jums, kur pastāv galvenās problēmas un kopīgiem spēkiem tās arī vienkāršot. Eh, parlamentā kopā ar Koeliju kungu, kas ir milzīgs Schengens eh, kodeksta eksperts, varam strādāt pie tā. Negribu tagad vairāk iedziļināties šajos tehniskā rakstura jautājumos. Es domāju, ka lielāko daļu no tiem jau pieminēja komisijas pārstāvi. Vienīgais, ko gribu papildus pieminēt, gan eh, ir šāds jautājums. Un tas ir kaut kas tāds, ko gribētu kolēģiem skaidru un gaišu arī pateikt. Tas būs mans ievadvārdu noslēgums. Nu, un, protams, es labprāt dzirdēšu arī visu ierosinājumus un, iztei, un viedokļus, bet tā tad atgriežoties pie grozījuma priekšlikuma. Šeit ir divi pamatpanti. Pirmais no tiem saistīts ar Schengens robežu kodeksu kā tādu, un otrs ir saistīts ar ierosināto svītrojumu, vien panta vai pāris pantu svītrojumu Schengenas īstenošanas konvencijā. Un nu, tad, tad tieši šie divi pamatpīlāri priekšlikumam. Un ar tiem tad mums šobrīd arī jāstrādā. Protams, mums būs jāļauj gan komisijai, gan padomēji zina, eh, būs jādara tam zināms, ka mēs darīsim visu, ko varam, lai Schengens akī saglabātos pēc, augstā, pēc iespējas striktākā, stingrākā līmenī. Protams, ka nevēlamies redzēt lieku birokrātiju, nevēlamies tādas procedūras, kas nebūtu sistematizētas Ehm, vēlamies tās tomēr racionalizēt visiem, kas tās izmanto padarīt tās līdzīgas visās dalībvalstīs. Tāpat laikā vēlamies, lai mūsu robeža būtu drošas un lai tiktu izpildītas dažādi veidi procedūras, kas vērstas uz robežu kontrolas aizsardzību. Un uz, uz robežu aizsardzību. Un tāpēc ir vajadzīgs izveidot visu šo sadarbības tīklu, nepieciešams strādāt komandā, lai varam būt droši, ka mūsu robežas ir aizsargātas. Un lai mums nebūtu nekādas bažas šai saistībā. Nu, tāda ir, tāda ir man ievadvārda priekšsēdētāji un ar nepacietību gaidīšu kolēģu komentārus. Un tāpat arī var jums apliecināt, kā arī e, padomē var apliecināt, ka darīšu visu iespējamo, lai gala rezultāts būtu pozitīvs. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, un tagad varbūt uzklausīsim polijas prezidentūras pārstāvi. Viņus šeit pārstāvi Miroslavs Matriks, lūdzu, jums vārds. Lielas paldies, priekšādātāji! Labu jums visiem pēcpusdienu! Esmu Miroslavs Novačeks, pārstāvu Polijas prezidentūru. Un man, man uzticēta, uzticēta to jautājumu skatīšanu, kas saistīta ar Schengens uh, zonas robežu aizsardzību. Un tāpēc arī lūk grozījuma izdarīšana Schengens robežu kodeksā ir manā atbildībā esošais jautājums. 2011. gada jūnijā komisija nāca klajā ar savu atzinumu par grozījumiem Schengens robežu kodeksā un arī konvencijā, ar ko īsteno Schengens nolīgumu. Tajā brīdī arī norisinājās vispārīga rakstura diskusijas. Pēc diskusijām um, nonācām pie zināmiem secinājumiem, kuros dalībvalstis piekrīt, ka ir nepieciešams grozīt Schengens robežu kodeksu. 2011. E, gada jūlijā notika arī pirmā sanāksme, kurā tikās īpašā grupa, kas strādā pie robežu kontrolas jautājumiem polijas prezidentūras vadībā, un tika sagatavots pirmās teksta lasījums. Sekoja piecas šīs darba grupas sanāksmes. Nākamā sanāksme paredzēta 15. septembrī, nu un pēc tam atkal 13. oktobrī, 17. novembrī un 8. decembrī. Un decembrī Polijas prezidentūras noslēguma laikā nāksim klajā ar ziņojumu par darba grupas paveikto. Tāpat arī runāsim tur par šiem grozījumiem, kas izdarīti Šengens eh, robežu kodeksā. Dāmas un kungi, gribētu jums apliecināt, ka Polijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, aktīvi darbosies strādājot pie šī ārkārtīgi svarīgā tiesība akta. Un turklāt gribētu jums arī apliecināt, ka pilnīgi noteikti darīsim to cieši sazinoties ar Eiropas parlamentu, būs regulāras tikšanās ar referentu Papaniko Laukungu. Un mūsu kopējais mērķis pilnīgi noteikti ir gūt pēc iespējas lielāku progresu šajā jomā. Paldies par uzmanību. Thank you. Now... Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nu, redzu, pacēlušās vairākas rokas, bet vispirms došam vārdu Boskorts kundzei. Lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik wil de Europese Commissie hartelijk. Lielas paldies, priekšsādātāji. Gribēju teikt paldies Eiropas komisijai par šo prezentāciju. Man ir virkne jautājumu par šo priekšlikumu. Iesākumā gribu vaicāt lūko. 1 līdz 2 un 1, 1, 2, 1 un 1, 2, 2 panti. Šeit runājam par praktiskajiem notikumiem, par eh, noteikumiem attiecībā uz inspekciju veikšanu. Un šeit mans jautājums ir šāds. Kāpēc komisija uzskata, ka ir nepieciešams un cik lielā mērā eh, šīs iespējas tiek izvērstas tātad veikt šādas inspekcijas? Kādi ir praktiskie mērķi? šādām inspekcijām. Vai tas nozīmē, ka inspekcijas skaits pie robežām palielināsies vai nē? Man tas tiešām interesē. Turklāt tur tiek runāts arī par personām, kas atrodas uz kruīz kuģiem, un ka tie netiktu pakļauts sistemātiskām inspekcijām un pārbaudēm, bet vai tas nozīmē, ka uh, robežu sargi tomēr var veikt kruīz kuģos pārbaudas un pārbaudīt tiesību aktu ievērošanu, piemēram, pārliecoties, pamatoties uz nacionāliem tiesību aktiem? Robežsarga apmācība, manuprāt, šeit labs priekšlikums, bet, manuprāt, tas izskatās tā, ka tas būs, šī apmācība būs apmā, aprobežos, šī apmācība aprobežosies tikai un vienīgi ar uh, apmācību nepilngadīgo jautājumā, un tātad attiecībā uz jautājumiem, lai, attiecībā uz iespējām identificēt uh, cilvēku tirzniecības upurs un tos, kam vajadzīga aizsardzība. Jūs runājat par 2006. gada, 6. gadā izstrādātā robežu kodeksu grozījumiem. Bet jūs runājat tāpat arī par grozījumiem konvencijā, ar ko īsteno Schengens nolīgumu. Es domāju, ka būtu liederīgi, ja komisija varētu mums precīzāk pastāstīt, kādi ir tās mērķi šai jomā, jo šķiet, ka īstenošanas noteikumi taču nav jāmaina. Kāpēc ir vajadzīga šeit eh, kaut kāda izmaiņa salīdzinājumā ar tām izmaiņām, par ko esam runājuši šeit Eiropas parlamentā? Un mans pēdējais jautājums ir šāds. Te runājam par divpusējiem no, nolīgumiem un vienošanos. Komisija par tiem ir runāja. Kā ar tiem tiksim galā? Kā rīkosimies šādos gadījumos? Un mans jautājums ir tāds, kā praksē tas notiks? Jo tas man viss izklausās ārkārtīgi sarežģīti. Vai tad tiešām valstis varēs vienkārši slēgt šādus divpusējus nolīgumus, un kā tad tas praksē norisināsies? Paldies, Kirkopkungs tālāk. Uh, good afternoon, Chairman. Uh, labdien, priekšstādātāji! Es gribēju pieskarties uh, vienam no punktiem par šī komisijas darba fundamentālo raksturu. Protams, kā par to mēs runājam jau pašā sākumā. Šī nav tā pati Eiropas Savienība, kas tā bija 2006. gadā, tā ir tā pati Eiropa. Tomēr uh, Mums ir uh, stājies spēkā Lisabonas līgums, ir notikušas izmaiņas uh, dalībā, ir notikušas izmaiņas imigrācijā, cilvēku tirzniecībā. Mēs saskaramies ar migrācijas plūsmām no Ziemeļāfrikas un tā tālāk. Un es uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir pārāk uh, neveikls. Varbūt kāds man teiks, Kirkukungs, tā nav jūsu lieta, jo. Uh, apvienotā karaliste nav Schengenas dalībvalsts, bet es eh, biju ministrs, kas atbildēja par šiem jautājumiem un uh, gribēju eh, atgādināt, ko sacīja par to iepriekšējā apvienotās karalistes uh, valdība. Mēs uzskatām, ka arī Lielbritānijas interesēs ir nodrošināt labu Eiropas robežu pārvaldību. Un priekšstādātājs pavisam ātri gribēju uh, piebilst, ka šeit ir runa par uh, tādiem sīkākiem jautājumiem, par definīcijām, par pielāgošanu pastāvošajiem tiesību aktiem, bet arī par citām prasībām, piemēram, par uh, prasību ziņot par trešās valsts pilsoņiem, kas uh, ieceļo dalību valstī. Un es nezinu, kā to būs iespējams īstenot, ja robežas būs atvērtas ir nepieciešams radikāli reformēt Schengenu. Gluži tāpat kā apvienotā karaliste ļoti rūpīgi seko noteikumiem attiecībā uz uh, robežu kontroli, lai atklātu apdraudējumu. Un ja mēs uh, vēlamies, lai Schengenas uh, principi atbilsta 21. gadsimta prasībām, es domāju, ka būs nepieciešamas arī juridiskas un tehniskas izmaiņas, kas uh, pašlaik uh, ir aktuālas. Šengēnas uh, līgums ir jāmaina no pašiem, apakš, no, no pašiem pamatiem, proti vīzu izsniegšana, iz, iebraukšanas, izbraukšanas sistēma, ceļotāja reģistrēšanas programma, PDR nolīgumi. Es pie šī jautājuma strādāju kā Eiropas parlamenta referents. Uh, Domāju, ka būtu jārunā arī par robežu kontroļu atjaunošanu atsevišķās valstīs, un es domāju, ka nepietiek ar to, ka mēs reizēm kritizējam mūsu itāļu vai franču kolēģis par viņu attieksmi, bet ir jāņem vērā, ka viņi ir pacēluši jautājumus, kas um, dara bažīgas daudzas eiropiešas. Es um, nezinu, vai šīs šaubas ir iespējams atrisināt vienkārši sakojot Schengenas uh, nolīgumam. Uh, Mums būtu jādomā par atvērto robežu politikas pamatprincipiem, jāpārskata Schengenas principi radikāli, lai varētu atrisināt sasāpējušos jautājumus. Un ja komisija ir gatava to darīt sadarbojoties ar dalību valstīm, kurām ir daudz bāžu, sadarbojoties ar valstīm, kuras nav Schengenas dalībnieces, tādām kā īri un apvienotā karalista, es domāju, ka tas ir pārēzi, jo apvienotajā karalistē ir diezgan negatīvs uh, noskaņojums pret Schengenu. Daži tā uzskata, bet tas ir muļķīgi. Es uh, domāju, ka ir naivi domāt šādi, jo mums visiem ir skaidra nepieciešamība aizsargāt Eiropas robežas un uh, garantēt, ka tiek ievērota demokrātija. Nedēļ tevas, kundze, lūdzu, turpinājumā. Paldies, priekšstādātāji! Es uh, gribētu pateikties um, Eiropas komisijas pārstāvēju un uh, referentam Papa Nikolau kungam par viņas sniegto prezentāciju par šo ziņojumu. Es uh, domāju, ka regula būs solis uz priekšu integrētajā robežu pārvaldībā un tā kalpos, uh, lai atvieglotu uh, pilsoņiem šķērsot ES robežas. Es redzu, ka šeit ir iesniegti pietiekami labi grozījumi un priekšlikumi. Mēs dzirdējām daudz detaļu par uh, tehniskajiem jautājumiem, par īpašiem nosacījumiem, glābēju komandām, kas šķērso robežas un tā tālāk. Tie visi ir ārkārtīgi pozitīvi aspekti. Arī kopīgā apmācība robežsargiem ir ļoti svarīgs elements, kas ir iekļauts šajā priekšlikumā. Tāpēc gribētu aicināt komisiju detalizētāk mums pastāstīt par plānoto robežsargu apmācību, īpaši ņemot vērā nepilngadīgos un cilvēktirzniecības upurus. Nepilngadīgie bez pieaugušo pavadības eh, ir jautājums, kas ir ārkārtīgi sarežģīts un eh, tas kļūst aizvien aktuālāks robežu pārvaldības eh, jautājumos. Mums nākas saskarties ar vēl vienu izaicinājumu, proti bērnu migrāciju no vienas dalību valsts uz otru, kur viņi tiek pakļauti eksploatācijai, izmantošanai un citiem riskiem. Vai robežsarga apmācībā būs iekļauti arī šie jautājumi, kas ir saistīti ar bērnu izmantošanu un uh, citu pilsoņu izmantošanu? Gribētu uzsvērt, ka Koelju kunga ziņojumā ir uh, sniegt ļoti veiksmīgi priekšlikumi, un gribēju sacīt, ka atbalsta arī papava Nikolau kunga nostāju par tehnisko pielāgošanu kurai nevajadzētu novest pie tālākas instrumentalizācijas. Paldies! Paldies, priekšsādātāji! Vispirms eh, es eh, gribētu uzsvērt to, ka mēs, protams, eh, piekritām tam, ka ir nepieciešams veikt tehniskus grozījumus regulām. Tam mēs piekrītam, bet uh, pārsteidzošā kārtā komisijas pārstāve nepieminēja grozījumus, uh, kuros uh, tiek ņemti vērā Eiropas Savienības tiesas judikatūra, un uh, es labprāt gribētu pakomentēt uh, šo jautājumu. Te ir runa par uh, trešo valstu valstspiedarīgo ieceļošanas ziņošanas pienākumu, kas pārvietojas no vienas dalībās uz otru, un gribēju dzirdēt padomes reakcija par šo priekšlikumu. Mēs atbalstām to, ka šis ziņošanas pienākums tiek atcelts, un labprāt gribētu dzirdēt, mm, kāda ir citu pušu nostāja šajā jautājumā. Un man būtu arī viens jautājums prezidentūras pārstāvim. Eh, es labprāt gribētu no jums dzirdēt, vai ir eh, vēlme apspriest eh, grozījumus noteikumos attiecībā uz robežu kontroļu īslaicīgu atjaunošanu. Mēs labprāt gribētu dzirdēt kāds jaunums no jums šajā saistībā. Paldies! Labi, dosim iespēju atbilst, atbildēt uh, Moshameris kundzei, komisijas pārstāvēji. Varbūt jūs uh, sniegsiet atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Liels paldies! Kā jau es uh, mēģināju paskaidrot iepriekš, šie grozījumi būtībā ir tehniski grozījumi Protams, ka starplaikā ir notikusi arī diskusija par Schengenas telpas stiprināšanas nepieciešamību, un komisija to ir uzsvērusi savā 4. māja paziņojumā. Jūs to apspriedāt plenāra sesijā jūlijā kopā ar viceprezidentu Šefkoviču par iespējamiem grozījumiem Un jūnijā notika Eiropadomes sanāksme, kurā komisija tika aicināta sagatavot priekšlikumus Schengens telpas stiprināšanai un aizsardzības mehānismu izstrādē. Komisija septembra beigās sniegs atbildi uz šo uzaicinājumu, un pavisam drīzā nākotnē šos priekšlikumus jūs saņemsiet, bet pašlaik tas neietilpst komisijas martā sniegtajās priekšlikumos, jo šeit um, ir runa par tekstu, kur mēs apstiprinājām martā. Protams, ka robežu viedās pārvaldības uh, jautājums tiks skatīts atsevišķi, un mēs pie tā atgriezīsimies oktobrī. Bet runājot par pašreizējo priekšlikumu, uh, Es ceru, ka es eh, piefiksēju šos jautājumus, un ja tā nav, tad varbūt mēs varam situāciju noskaidrot divpusēji. Izskanēja jautājums, vai grozījumi pielikumos attiecībā uz eh, dzelzceļa sastāvu apkāpi nozīmē to, ka palielināsies kontrols. Un, protams, ik reiz, kad persona šķērso ārējo robežu, tā ir jāpakļauj pārbaudē, bet ir jāraugās, vai to ir iespējams jau izdarīt trešās valsts stācijā un kā to ir iespējams organizēt. Runājot par robežsargu apmācību, protams, ka tā ir ārkārtīgi svarīga, un mēs gribējām īpaši uzsvērt nepieciešamību izglītot robežsargus um, jautājumos par visneaizsargātajām personām. Mums ir Frontex aģentūra, kas organizē apmācību kursus, un mūsu mērķis uh, bija šajā priekšlikumā uzsvērt apmācības nozīmi. Protams, ka īstenošana attiecīgajām tren treniņu programmām būs jāveic Frontex aģentūrē runājot par 32. pāntu un 33. pāntu. Iepriekš pārskatīšanai bija paredzēta komitoloģijas procedūra un tā saucamā praka regulatīvā kontrolas procedūra, kas vairāk nav spēkā. Tad pašlaik 33. pāntā ir iekļauta atsauce uz pilnvaru deleģēšanu komisija saņem, komisijai tiek deleģētas uh, pilnvaras un tā pieņem attiecīgus uh, noteikumus. Un visbeidzot, mēs gribējām uzsvērt, ka divpusēja nolīgumi par robežkontrolas punktiem, kā tas ir paredzēts divpusējos nolīgumos, uh, būtu jāiesniedz komisija pirms tie tiek apstiprināti. Es ceru, ka atbildēs visiem jautājumiem, bet ja kaut ko palaidu garām, tad labprāt atbildēšos tiem divpusējās sarunās. Liels paldies, un tagad vārds uh, Polijas prezidentūrai. Jums uh, Ždānokas kundze uzdeva ļoti konkrētu jautājumu. Varbūt jūs varat uh, sniegt atbildi uz to. Činkuja za pitanie. Paldies par šo jautājumu. Es gribēju jūs informēt, ka Poli, Polijas prezidentūra galvenokārt pievērsīsies komisijas jautājumam, un mēs strādāsim ar šo jautājumu konkrētos laika termiņos. Runājot par iekšējās robežu kontrolas atjaunošanu, tad jau pašlaik Schengens kodeks pārādz šādu iespēju. Un, ja netiks iesniegti jauni priekšlikumi, tad mēs uh, nepi, nepievērsīsim būtisku uzmanību šim jautājumam. Došu vārdu referentam. Liels paldies priekšsādātāji! Gribēju vēlreiz pateikties uh, gan komisijas, gan padomas pārstāvjiem. Es domāju, ka ir pietiekami skaidrs, ka būtībā mēs visi nonākam pie vieniem un tiem pašiem secinājumiem, un proti to, uh, pie tā, ka mēs vēlamies eh, stiprināt eh, Schengens telpu, mēs vēlamies aizsargāt eh, Schengenas akī un gribētu apturēt jebkādas diskusijas, kas apšauba šo tiesību aktu kopumu. Kā jau es sacīju iepriekš, šie grozījumi ir domāti tam, lai tiktu ņemta vērā pēdējo piecu gadu laikā notikusi attīstība, arī attiecībā uz uh, novērtēšanu un praktisko īstenošanu, un mēs esam apņēmušies darīt visu, kas ir mūsu spēkos. Nav nekādu šaubu, ka uh, parlaments, kā jau tas ir uh, bijis arī iepriekšējos ziņojumos, kurus sagatavoja Koeljo kungs, kurš ir kļuvis par um, lielisku ekspertu un speciālistu Schengens jautājumos, uh, Es domāju, ka eh, viņš ir noteicis ļoti labus standartus eh, šajā ziņā, un es eh, ceru, ka manā, man ar savu ziņojumu izdosies uzturēt šos standartus. Liels paldies, saka priekšstādātājs, un tagad mēs zinām, ka referents gatavo ziņojumu projektu, ar kuru jūs tiksiet iepazīstināt kādā no nākamajām lībesānāksmēm. Līdz ar to mēs varam pāriet pie 12. punkta proti Eiropas kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanas. Šeit mums ir jāizskata atzinuma projekts un ir jāpieņem lēmums pār grozījumu iesniegšanu. Tas uh, ir saistīts arī ar paziņojumu par situāciju Vidusjūras dienvidu reģionā, kuru komisija publicēja maijā, 11. maijā, un mūsu komitejai tika lūgts sagatavot atzinumu. Mēs a, esam, mums ir arī savs a, referents, a, Flotes kundze, kura jūs iepazīstinās ar atzinuma projektu, un pēc tam mums būs laiks arī komentāriem. Pašlaik dod vārdu Flotes kundzei. Euh, Paldies priekšādātājiem! Gribu teikt paldies par šīm prezentācijām. Tās bija, nu, salīdzinoši pieticīgas savos apmēros, jo, nu, tas bija ļoti īsi runājot. Un šajā dzinumā bija ļoti īsi jāsakās par šo ļoti svarīgo jautājumu, tikai 1500 zīmes. Nu, tomēr, tātad par ko ir runa? Nu, pirmām, runāja, pirmām kārtām runājam, protams, par mūsu dienvidu kaimiņiem, un komisija šai saistībā nāk uz klājā ar virkni paziņojumiem. Kopš marta ir bijuši trīs paziņojumi, Un eh, viens no tiem pavisam tiešā veidā ir saistīts ar eh, jautājumu, lūk, ko skatām šobrīd, respektīvi migrācija un drošības jautājumu, kas saistīti, lūk, ar iekšējām robežām. Nu, ņemot vērā, cik ļoti īs, īsam jābūt mūsu atziņ, atzinumam, mēs nevarējām ņemt vērā pilnīgi visus ierosinājumus. Turklāt mēs taču tos iesniedzam ārlietu komitejai. Un šis rezultāts, kas nāk kā, nāk kā galvenoslēgums mūsu darbam, ir tiešām ierobežots un lielākoties attiec tieši uz eh, vidusjūras jautājumiem, lai labāk varbūt pielāgotu mūsu ārlietu komitejas eh, kolēģu eh, paveikto mums interesējušiem jautājumiem. Tātad mobilitāte, migrācija ir tie jautājumi, ko skatījām. Un e, jaunie dati liecina, ka vidusjūras dienvidu, dienvidu krastā nu, ļoti liela ietekme, protams, ir tieši politikai. Tur ļoti represīva drošības politika. Tāda ir tikusi īstenot līdz, līdz pat revolūcijai. Un es domāju, ka nu, tā nepatīkam Eiropas Savienībai ir tas, ka lielā mērā šīs represīvās politikas nav ļāvuši, piemēram, atpakaļ nosūtīt bēgļus un e, personas, kas, nu, varētu tikt atbraucēt šajās valstīs. Nu, tagad šī politika, acīm redzam, mainīsies Un līdz ar to radīsies arī iespējas virzīties tālāk un censties domāt varbūt par šo mobilitātu un migra migrāciju starp abiem vidusjūras krastiem tādā citādākā kontekstā, kur abas puses būtu vinnētājs, ieguvējs. Tātad daudz pozitīvāks šis konteksts attiecībā uz migrāciju un turklāt arī šīs tiesības uz mobilitāti varēs tikt uzskatītas kā kaut kas tāds pamat, kā tāda pamatvērtība, pamat cilvēku tiesības, kas būtu daļa no tās demokrātijas, ko valstis arī vidusjūras otrā krastā vēlas veidot. Un tā tad te runājam par cilvēku cieņas pelnu peln, attiecīgiem apstākļiem, un par to arī runājam savā atzinumā. Turklāt gribētu arī runāt par tām saiknēm, un um, tas arī minēt šī atzinumā Eh, sarakstā, eh, par, tātad, eh, par atzinumā, par mobilitātes jautājumiem. Tāpat laikā pieminot arī šo neatkarīgo statusu, kas pastāv tālāk jautājumiem saistīt ar legālo un nelegālo imigrāciju. Jo ir jābūt iespējai neatkarīgi izvērtēt šo situāciju tieši tā, kā komisija saka, runājot par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, uh, par kuriem sarunas īstenībā ilgst jau vairākus gadus, kā jūs zināt, šādi novērtējumi jau ir bijuši, un to rezultātā radušais milzīgi daudz jautājumu par šiem atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem. Bet tomēr šajos paziņojumos tiek runāts par šo nolīgumu slēgšanu, tiek pieminēta gan legālā, gan nelegālā imigrācija. Un tiek it kā runāts, ka, lūk, negalā migra migrācija nāk līdz kā tāda kompensācija visam pārējiem, eh, kas norisinās legālā kārtā. Un es domāju, ka Eiropas Savienībā šo jautājumu vajadzētu pārskatīt. Es saprotu, ka to visu nevarēs uzreiz atrisināt, bet domāju, ka veikt izvērtējumu tomēr vajadzētu. Un to cenšos ierosināt savā trešajā punktā. Tālāk. Ir bijušas nelielas tulkošanas problēmas. Esmu dzirdējis divus komentārus konkrētāk par eh, par to, ka te vā, atsevišķi vārdi jāizstāj, nu, vismaz franču valodā tātad kritērija, liekot vār, vietā vārdu kritērijs. Un tad tiek piešķirts prioritātes arī migrantu tiesību aizsardzībai un eh, bezvīzu režīmiem. Komisija tātad eh, nu, devus priekšrocību kaut kāda veida projektiem, kas atbalsta migrantu tiesību aizsardzību. Nu, nav jau, bet es uzskatu, ka tas ir nedaudz dīvaini, jo mēs nav taču tā, ka mēs dot pat tālāk priekšrot kaut kādu veidu citu citiem projektiem, kur gluži otrādi migrantu tiesības neaizsargā. Tas taču ir iestrādāts visos piedāvājumos un priekšlikumos. Tālāk sastais punkts. To uzskatu par ļoti svarīgu, jo te runājam par diviem, divām darbības jomām. Runājam par pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, izvērtējumu veikšanā un eh, arī par mērķu un kritēriju noteikšanu un to izvērtēšanu tālākā posmā. Tas ir kaut kas tāds jauns kaimiņu attiecību politikā. Tas ir viens no elementiem, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgs, un eh, no tā ir atkarīga atkarīgs tas, cik lielā mērā varēsim paļauties uz šo politiku. Ir tai vajadzīgi tādi kriteriji, tādi rādītāji, kurus pēc tam varētu arī mērīt un izvērtēt. Un tāpat laikā, protams, jā, arī pilsoniskās sabiedrības līdzdarbība ir ārkārtīgi svarīga, tīpaši runājam lūk par vidusjūras reģionu valstīm. Un saprotu, ka man arī kolēģi piekrīt šai jautājumā. Trešajā punktā turklāt arī vēl minēja, kā jau teica um, Davida kungs, ir kopā ar šīm dienvidu reģionu valstīm ir jāspēj virzīties uz bezvīzu režīmiem. Tas ir vajadzīgs. Un tieši tādā veidā mēs tādā pakāpeniski varam īstenot politiku, ar to varam arī zināmā mērā, nu tā spēlēties, jo tas būtu tāds labs instruments, lai atbalstītu tādu valsti kā, piemēram, Tunisija, virzīties uz demokrātisku valsts statusu. Un eh, noslēgumā, ņemot vērā visus šos dramatiskos notikumus, eh, eh, kas saistīti ar karu Lībijā, Un tātad visu šīs migrantu plūsmas, visu šo bēgļu skaitu, kas ieradušies gan Ēģiptē, no Lejas Sahāras reģioniem, e, gan citur. Un tie, šie cilvēki pārsvarā, nu arī Lībijā nebija vietēji iedzīvotāji, bet bija nākuši jau no citām valstīm, un tagad tie tiek izveidot zināmam arī Eiropā. Nu, ir, ja tāpatās, protams, arī jāveic izmeklēšana attiecībā uz tiem kuģiem, kas joprojām turpina pārvadāt bēgļus un no kuriem daudz ir arī nogrimuši pie vidusjūras krastiem. Un visi šie kuģi, nu, protams, ir burtiski tādi, ka tādi, tādas bēgļu atvešanas bāržas. Un domāju, ka šajā jautājumā mums vajadzētu pieprasīt izmeklēšanu. Tā nedrīkst notikt. Ir, uh, jāspēj šie visi nogrimšanas gadījumi izmeklēt, ir jāspēj turklāt nodrošināt arī glābšanas operācijas jūrā, tā lai šāda veida gadījumi neatkārtos, un izmeklēšana ir vajadzība, vajadzīga. Un domāju, ka tas ir pats minimums, ko varam darīt humanās eh, krīzes risināšanas eh, labā. Tāpat arī pie, piemiņš šeit arī vienošanos starp uh, Itālijas varas iestābai, iestādēm un Lībijas Nacionālo pagaidu padomi. Eh, nu, jāsaka, šī vienošanās nav īsti vēl atzīta, nekur par to nav runāts. Es domāju, ka sarunas ir jāturpina par to. Un vajadzētu rast tādu veidu formulējumu, kas ņemtu vērā šo vienošanos. Un par to šobrīd jāsaka nav nekāds informācijas ne sabiedrībai, ne parlamentam. Un, protams, ka šīs attiecības nenoliedzami sarežģītas. Nu, tālūk, nu, iesniegt ir arī grozījumi, domāju, ka mm, saprotu, ka ne, nezinu, vai varēs iesniegt grozījumus, vai mums maz ir tādas tiesības, bet, nu, labprāt uzklausīšu jūsu viedokli. Now, Labi, uzklausīsim atsauks, atsauksmes no komisijas un pēc tam no prezidentūras. Pirms uh, dosim vārdu citiem komitejas dalībniekiem. Un nu, tagad došu vārdu Giovanni Kremonīnī. Vai viņš ir klāt? Jā. Jā. Patiesībā es pārstāvu Eiropas ārējās uh, darbības dienestu, nevis komisiju Varbūt uh, es uh, eh, varu pateikt dažus vārdus un tad uh, dot uh, vēlreiz vārdu komisijai, pirms es detalizētāk parunāšu par migrācijas aspektiem. Es gribēju sacīt, ka Flotras konzes pieminētie punkti ir uh, trāpīgi un aktuāli. Mēs uh, jau esam uzsākuši uh, paziņojuma īstenošanu, pār Eiropas um, kaimiņu attiecību politikas uh, grozīšanu, īpaši attiecībā uz uh, finanšu resursiem, kas ir jāmobilizē. Mēs uh, gatavojamies uh, iesniegt jaunu regulas uh, projektu līdz gada beigām, un tajā būtiski eh, tiks eh, skaidroti principi, kas ir izteikti šajā paziņojumā. Protams, tie ir saistīti ar politiku un finansējumu. Domāju, ka politiskie aspekti ir ārkārtīgi nozīmīgi. Kā jūs zināt, mēs eh, gatavojam kaimiņu attiecību pilsoniskās sabiedrības instrumentu kurš eh, sāks savu darbību 2012. gada sākumā, un tam ir paredzēts budžets 22 miljoni eiro. Tomēr kopsumā pilsoniskā sabiedrība ir jāiesaista jaunās pieejas uh, uzraudzīšanā, un mēs uh, pašlaik jau konsultējamies ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, lūdzot viņu komentārus par kaimiņu attiecību progresa ziņojumiem, par delegācijām. Mēs uzturam regulārus kontaktus ar pilsonisko sabiedrību, tomēr es domāju, ka visus ir vērts, at, ir vērts atgādināt, ka ļoti svarīgs ir struktūrēts dialogs, un tas ir svarīgs demokrātijas elements pilsoņiem un uh, organizācijām, kas um, uzrauga šo reformu. Un par migrācijas jautājumiem es labprāt gribētu dot vārdu kolēģei no komisijas, kura varētu jums pastāst, kurš varētu jums vairāk pastāstīt par mobilitātes partnerībām. Paldies priekšsādātāji, ka devāt man vārdu. Mani sauc Frančesko Lučāni. Es, es, es pārstāvu iekšlietu ģenerāla direktorātu. Uh, Un uh, pavisam īsi gribēju pakomentēt Flotras kundzes uh, prezentāciju. Es gribēju paust apmierinājumu, gandarījumu par to, ka viņa uzsvēra šī maijā sniegtā paziņojuma pozitīvos aspektus un īpaši atsaucoties uz 24. Uh, maija aicinājumu uzsākt mobilitātes partnerības dialogu ar vidusjūras uh, dienvidu valstīm. Patiešām šī paziņojuma mērķis uh, šīs paketes ietveros bija atvērt jaunas iespējas um, mobilitātei un uh, vidusjūras dienvidu reģiona valstu iedzīvotāju migrācijai, attīstīt sadarbību ar Eiropas Savienību. Patiešām drošības uh, aspekti ir noteikti kā būtiski elementi, kas ir jāskata šīs sadarbības ietveros. Tomēr es negribēju teikt, ka mobilitāte noteikti ir eh, tāda kā balva, ja viņi izpildīs zināms nosacījums, bet gan šīs sadarbības galīgais mērķis. Protams, ka pastāv skaidra saikne starp progresu, kas ir jāpanāk vairākos aspektos, tomēr komisijas piedāvātā pieeja divos uh, ziņojumos ir uh, ļoti atvērta. Domāju, ka tā ir inov, in, inovatīva un uh, domāju, ka šis punkts pieteikumā vērā ir ņemts vērā. Negribēju komentēt citus aspektus, tomēr gribēju noslēgt savu uzstāšanos ar to, ka šeit tiek apsveikta struktūrēta dialoga uzsākšana un komisija ir eh, uzsākusi iniciatīvu nodibinot kontaktus ar valstīm, kas ir uzskaitītas šajā paziņojumā, un Eiropas uh, Savienības padomas secinājumos īpaši Eģipti, Māroku, Tunisiju. Un tas eh, šāds aicinājums izskanēja jūnijā, un atbilde nekavējoties nebija ļoti konkrēta šīs uh, valstis uh, sacīja, ka tām ir nepieciešams pārdomu laiks, jo, piemēram, Tunisija un Ēģipte, kā tas ir labi zināms, ir uh, iesaistījušās ārkārtīgi svarīgos politiskos procesos. Tuvākajos mēnešos tur ir gaidāmas ārkārtīgi svarīgas vēlēšanas, un tāpēc uh, viņām nebija iespēja nosaukt konkrētu datumu, kad šāds dialogs varētu tikt uzsākts. Uh, Jebkurā gadījumā mēs esam gatavi dibināt kontaktus visos līmeņos. Tehniskajā un ekspertu līmenī kontakti jau ir um, nodibināti, un mēs turpināsim šo darbu. Paldies par uzmanību! Paldies! Mums uh, ir pieteikušies izteikties vairāki komisijas, uh, komitejas locekļi. Došu vārdu Sivjakas kundzei, kura ir afet, uh, Sivjaka kungs, kurš ir afet referents. Lūdzu, liels paldies! Liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Es augsti novērtēju referentu paveikto darbu. Attiecībā uz ziņojumu, kurš vēl ir eh, progresām gribēju sacīt, ka mēs strādājam pie kaimiņa attiecību politikas pārskatīšanas jau sešas mēnešus. Mēs sagatavojām savu ziņojumu, tad komisija sniedza savu paziņojumu, un pašlaik mēs vēlamies uh, definēt uh, Eiropas parlamenta nostāju par to, kādai būtu jābūt kaimiņu attiecību politikai turpmākajos gados uh, ar uh, visiem partneriem gribēju atgādināt, ka drīzumā Varšavā notiks Austrum partnerības samits, un arī tā ir ļoti būtiska kaimiņa attiecība politikas daļa. Gribēju atgādināt, ka Lībe komiteja runā par šiem jautājumiem, un es ar lielu interesi lasīju jūsu ziņojumu projektu. Gribēju iedrošināt referentu un visas pārējos komitejas eh, dalībniekus eh, paraudzīties uz šo ziņojumu kopumā. Eh, šis ir ārkārtīgi svarīgs brīdis, kad mēs pārstrādājam kaimiņu attiecību politiku, un te ir jāņem vērā politiskā un sociālā attīstība Ziemeļāfrikā. Domāju, ka būtu jārunā arī par austrumu partnerību, un tāpēc kaimiņu attiecību politika, kaut arī tā tiek attiecināta uz dažādiem geogrāfiskiem reģioniem, tomēr is, ir, um, tā ir raksturīgi kopīgi aspekti. Mēs vēlamies vairot demokrātiju šajos reģionos un prasām, lai šīs valstis ievērotu cilvēktiesības, nodrošinātu savu pilsoņu sociālās tiesības. ļautu veidoties nevalstiskajām organizācijām tā tālāk. Tie ir tikai daži kritēriji, kuriem būtu jārada stingrs pamats, kas nebūtu atkarīgs no diktatoriem, no prezidentiem, no valdībām, bet gan no šo valstu pilsoņu gatavības būvēt uh, un attīstīt uh, spēcīgas attiecības ar ES. Domāju, ka tas ir vēstījums, kur mēs vēlējāmies sniegt, sagatavojot šo ziņojumu. Es uh, gribēju paust uh, divus komentārus par jūsu atzinumu. Es uh, ļoti augsti vērtēju jūsu atzinumu sasto punktu. Uh, kur ir runa par jaunās politikas kodolu, proti par uzraudzības mehānismu un par pilsoņu iesaistīšanu salīdzinošo kritēriju izstrādāšanā, kā arī ar tiešiem kontaktiem ar jauniešiem. Šie ir uh, būtiskie pamati jautājumi, un ja mums izdosies pavirzīties uz priekšu šajos jautājumos, tad mēs uh, gūsim labu progresu. Uh, Un nu par jautājumiem, kas es saprotu visvairāk interesē jūsu komiteju, proti migrācijas jautājums, mobilitāte, likumu ievērošana un atvērtība Eiropas Savienībai. Gribēju norādīt to, ka manā ziņojuma projektā, kurus sagatavoju kopā ar Mario Dāvidu, šeit ir pausta ļoti skaidra nostāja mūsu ziņojuma 21. punktā, protams, ka mēs eh, joprojām strādājam pie šī ziņojuma, ir teikts, ka Eiropas Savienībai būtu jāizvirza par mērķi vīzu prasības eh, atcelšana. Un jāteic, ka šeit eh, valstis, par kurām mēs runājam, ir tālu no pilnības. Jā, mēs gribam aizsargāt mūsu prioritātes un garantēt uh, tiesiskumu, tomēr mēs vēlamies uh, paredzēt uh, bezvīzu režīmu šo valstu pilsoņiem. Atsaucoties uz vārdu mobilitāte ļoti elegantā veidā, tomēr e, es nevajadzētu kļūt par valsts savienība, kas importē darba spēku, bet drīzāk paver jaunas logus kontaktiem ar šīm valstīm. Mobilitātei nevajadzētu novest pie darba spēka importēšanas Eiropas Savienībā, bet tai vajadzētu dot uh, šo valstu pilsoņiem, kas vēlas braukt uz uh, Eiropas Savienību, kas vēlas strādāt Eiropas Savienībā un um, uh, tiem cilvēkiem, kuriem ir šāda atļauja, tad mums vajadzētu būt eh, pret viņiem atvērtiem. Gribēju pateikties vēlreiz referentam par atzinumu projektu. Gaidīsim tā galīgo versiju līdz gada beigām un ceram, ka Strasbūrā decembrī mēs varēsim apstiprināt galīgās rekomendācijas kaimiņu attiecību politikai. Vēlreiz gribēju uzsvērt, ka tā ir kopīga politika gan austrumiem, gan rietumiem. Merci, Paldies priekšādātājiem, saka nākamā runātāja. Es gribētu teikt, jā, ka šie jautājumi visi ir ārkārtīgi svarīgi, un paldies par to prezentāciju, ko likāt mums priekšā. Jā, Eiropas kaimiņu attiecību politikai pilnīgi noteikti ir vajadzīgs tāds jauns grūdienis, un esmu apmierināta ar to, ka jūs šodien pievēršaties šim jautājumam, ņemot vērā īpaši pēdējo mēnešu aktualitāti. No savas puses gribu minēt divus punktus. Pirmām kārtām gribu vairāk uzstāt uz demokrātijas principu un pēc tam tālāk arī uz mobilitātes tiesībām. Par demokrātijas principu runājot un cilvēktiesībām runājot, es domāju, ka mēs visi šeit Liba komitejā uzskatām eh, vienādi, respektīvi tā ir mūsu kompetence un šīs tiesības ir jāaizstāv. Tāpēc priecājos, ka, tāpēc domāju, ka pirmajā punktā vajadzētu tam veltīt lielāku uzmanību. Eiropas Savienībai jābūt ļoti prasīgai un ļoti pārskatāmai attiecībā uz saviem partneriem, ievērojot šos demokrātijas principus. Turklāt, jāpiemina arī, cik ļoti svarīgs ir godīgas un taisnīgas vēlēšanas, cik svarīgas ir uh, tiesības pulcēties un uh, izteiksmes brīvība. Šāda veida tiesības ir jā, jāgarantē. Tāpat jācīnās pret korupciju, jā, jānodrošina neatkarīgi policijas spēki un tam līdzīgi. Visi šie principi ir ārkārtīgi svarīgi. Varbūt mums tieši šeit paši par sevi saprotam, bet tā gluži tas nav, jo tas nebūtu nav tik vienkārši šajās kaimiņu valstīs. Un tāpēc mums vajadzētu atkal un atkal atgādināt, um, apliecināt mūsu pārliecību šajā ziņā. Tas ir mans pirmais punkts. Tālāk par otru runājot, par mobilitātes tiesībām. Es gribētu, lai, punk lai šo punktu skatām pēc iespējas visaptvarošākā veidā, respektīvi jāatceras, ka molotās tiesības pastāv, tieši tā kā tas atzinumā arī teiks, bet tāpat laikā jāatgādina, ka tās nav vienpusējas, tam jābūt ir, tam jātop attiecinātam uz abām pusēm, respektīvi, ja partneri eh, valstis noslēdz šādus mobilitātes kontraktus, nolīgums, tad tādā gadījumā ir vajadzīga apusējība Tā ir tā vienīgā un pareizā formula. Jūs minējāt par šīm abām pusēm, kas būs vinnētājs. Un te gribu atgādināt, ka mobilitāte, protams, veido tīri ekonomiskas attiecības starp abām pusēm, bet tas, protams, rada arī zināmu risku. Un es gribētu teikt, ka nedrīkstam šādas bezvīzu attiecības noslēgt, piemēram, valstīm, kur netiek iemēro, ievēroti visi eh, principi, kur netiek nodrošināta eh, apmācība. Un arī jāuzsver, cik svarīgi, piemēram, mobilitāte ir vajadzīga tieši universitāšu apmaiņā, studentu apmaiņā. Protams, tāpat laikā tas nenozīmē, ka mēs piešķiram pilnīgi tūkstu čeku un valsts var darīt, ko grib, tādā veidā uzsākot, piemēram, nelegālo migrāciju, ļaujot plest, izplesties organizētāju noziedzībai un tam līdzīgi. Nē, visi šie aspekti ir jāņem vērā un domāju, ka tos arī vajadzētu šajā atzinumā atspoguļot. Tāpat domāju, ka tas jāpiemina tajā brīdī, kad runājam par robežu aizsardzību, patvērumu politiku un policijas spēku veidošanu. Tie bija tie punkti, ko gribēju pieminēt, bet vēlreiz paldies Lotars kundzei par paveikto darbu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs. Thank you, Mr. Mulder. Paldies, un tālāk došu vārdu Mulder kungam. Thank you, uh, Chair. I Particular... Jā, nu man nebūtu tāds īsti uzdodams jautājums referentiem, bet gan drīzāk komisijai. Es nesen apmeklēju Eiropas Savienības kaimiņu valsti, kurai nav vīzu nolīguma um, ar Eiropas Savienību, un es jautāju, kāpēc tas ir, piemēram, Ekvadoras un ko, eh, noslēgts ar Ekvadoru un Kostariku šo valstu pilsoņi var to darīt, bet kaimiņu valsts pilsoņi nevar. Vai komisija varētu man paskaidrot, vai pastāv kaut kāds kritērija kopums, saskaņā ar kuru uh, tiek noteikts bezvīzu režīms uz Eiropas Savienības dalību valstīm, vai tas tiek skatīts uh, katrā gadījumā atsevišķi, un ko es varu atbildēt šādā valstī, kāpēc manas valsts pilsoņi nevar brīvi ceļot uz Eiropas Savienību. Teda Filidis kungs. Es vēlētos sākt ar apsveikumu vārdiem un pateicību Flotras kundzē par ekscelentu paveikto darbu, bet eh, priekšsēdētāji Eiropas komisija caur savu paziņojumu ir eh, atbildējusi uz to, ka ir mainījusi, mainījušās eh, šī te pati kaimiņa attiecību vīda, un tādēļ tā cenšas mainīt savu tiešo mm, vīdi, kas atrodas mūsu kaimiņos, uh, ar valstīm, ar kurām mēs cieši sadarbojamies jau desmitiem gadiem. Gadu, un mēs e, mēģinamies izstrādāt e, sadarbības veidus, ietverot dažādus e, aspektus, piemēram, tirzniecību, ekonomisko izaugsmi, risinām robežu kontrolas, migrācijas jautājumus, taču man šķiet, ka tas, kas tagad tiek piedāvāts, būtībā nav nekāda jauna atsaukšanās uz kaut ko, bet res strukturēts saraksts ar lietām, kuras mēs jau tāpat darām gadiem ilgi. Un varbūt, ka vis, jāsaka, daudz no šīm lietām, nu, tā labi nav darbojušās. Kas mums būtu jādara? Būtu jāņem visu viedokļu vērā, lai dažādu sabiedrības daļu labklājība tiktu veicināta. Un um, nosacījumus eh, nav jābalst uz to, ko mēs gribam panākt šajās valstīs, bet tas būtu jāsaista ar tiem mērķiem, ko vēl sasniegt pašu šo valstu pilsoņi. Tālūk ir atbildība par savas valsts politiku, tas eh, ir tas, ko nozīmē dziļa, padziļināta demokrātija, ko nozīmē daudzveidība. Daudzveidība eh, nenozīmē tikai dažādu eh, cilvēku un kultūru sadzīvot spēju, bet tas nozīmē arī tas, ka mēs varam pieņemt dažādas eh, politiskās pārvaldības modeļus, dažādas ekonomiskās attīstības modeļus, kas pat var viens otru papildināt, ja tas atbilst cilvēka interesēm. Un ja mēs runājam par atbildību, par politiku, eh, padziļināt demokrātija, daudzveidība, eh, tiem ir jāpiešķir zināms saturs, citādi tie nav nekā vērti. Un ietverot konkrētus priekšlikumus, eh, to arī dara referente. Mēs viņai piekrītam un iesniedzam vēl dažus grozījumus, jo būtu jāmin arī nepieciešamība uh, Uh, sistemātiska attiecība veidošana ar Tunisiju un ir uh, arī jāizskata uh, šī situācija ar glābšanas operācijām jūrā, ar dažu valstu un arī, nāciju, un arī NATO attieksmi atsevišķās situācijās. Un, protams, jāsadarbojas ar Tunisijas valdību. Paldies, Branksa kungs, lūdzu. Jā, šo pēcpusdienu mēs esam runājuši par uh, Ziemeļāfriku un runājuši par to, vai tas novadīs vai nenovadīs pie lielākas, plašākas migrācijas. Bet politiskās sistēmas šajās valstīs ir uh, kļuvis, kļuvušas brīvākas. Uh, Es domāju, ka viņu iedzīvotājiem eh, nevajadzētu bēgt uz Eiropu. Eh, daži cilvēki, protams, uzskata, ka atmosfēra eh, Lībijā, un kas varbūt nebija Kadāfī draugi, viņiem nevajadzētu stāvēt patvērumu meklētāju lindās. Jā, konfliktā Lībijā ir gaiši vēl tūkstošiem cilvēki, un daži naivi domāja, ka tas ir mērķi, lai Lībija kļūtu par labāku dzīves vietu, nevis par labāku vietu, kur atstāt. Protams, kad vien rietumi iesaistās dažādās valstīs, kur tām nav nekādas daļas, tās faktiski panāk to, ka valstī ir vairāk problēmas, vairāk problēmu, vairāk apspiešanas, nekā tas ir bijis pirms tam. Tātad ir tikuši uzdot vairāk jautājumu, saka priekšsēdētājs, vairāk ir uzdot tieši komisijai, tā kā es piedāvātu komisijas pārstāvim atbildēt Tātad lūdzu komisijas pārstāvim. Commission. Une question en particulier a été posée. Euh... Tik uzdots pavisam konkrēts jautājums par kritērijiem, uz kuru pamats, at, uz kur pamata attiecīgi valstīm tiek vai netiek nodrošināts bezvīzu režīms. Nu, šai saistībā nodošu vārdu iespēju atbildēt savam kolēģim. Viņš ir tieši no vīzas nodaļas. Lūdzu, Lakostas kungs. Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Es gan esmu, lai runātu par nākamo darba kārtības punktu par regulas grozīšanu, un tā tiešām ir regula, kas nosaka, eh, kā mēs eh, sastādām negatīvo un pozitīvo sarakstu eh, valstīm, kurām mēs piešķiram vai nepiešķiram bezvīzu režīmus attiecīgi. Bet tieši atbildot uz ļoti precīzo jautājumu, kas attiecas uz kritērijiem, es gribētu aprobežoties šobrīd ar citātu. Es gribētu uh, citēt šos citātus, eh, šo tas kritērijus preambulā šajā te 529 eh, regulā uh, no 2001. gada. Lai noteiktu tās trešās valstis, kuru uh, pilsoņi viņiem ir nepieciešama vīza, un tiem, kuriem nav nepieciešama vīza, to nosaka izvērtē, katras valsts atsevišķs izvērtējums saskaņā ar noteiktu kritēriju sarakstu, kas ir saistīti ar e, nelegālo imigrāciju, valsts politiku un drošību un Eiropas Savienības ārējām attiecībām ar trešajām valstīm. E, tiek ņemts vērā arī eh, situācija reģionos un savstarpējības principu ievērošana. Tā kā mums ir pieci pamatkritēriji, protams, ka te mēs nerunājam par eh, matemātiku, ir arī politisks izvērtējums, kas ir jāveic šādās situācijās, un es neesmu pārliecināts par kuru valsti e, Mūgerkungs runāja, uz kur tas atsauca, viņš atsaucās. Taču šis izvērtējums e, nonāk, e, tātad rezultējas ar tiem sarakstiem, kā tie šobrīd ir. Un pagājušā gada decembrī parlaments un padome vienojās dažas valstis no viena saraksta, no restīvi no negatīvā pārnest uz pozitīvo, izvērtējot attiecīgi pēc minētajiem kritērijiem. Šie saraksti tiek regulāri pārskatīti, jo tiešām ir tā, kas apstākļi var mainīties, un tādēļ ir nepieciešams veikt jaunu izvērtējumu. Labi, Dosim vārdu Flotras kundzei, jo noslēguma vārdiem šajā diskusijā. Jā, paldies! Gribu pateikties deputātiem, kas izteicās un ar nepacietību gaidu iespēju apspriest arī grozījums ar jums. Domāju, ka atbildes, ko sniedz Eiropas komisija, ļoti labi parādīja, ka pieeja, ko izmantojam šobrīd, ir saistīta ar kaimiņu attiecību politiku un ar migrāciju, un ka tur netiek ņemts uh, vērā fakts, ka šīs valstis ir tie mūsu pirmā, primārie kaimiņi. Nu, te tiek runāts, lūk, mēs jau nerunājam šeit par neskādām jebkādām valstīm pasaulēm, tāpēc ir nepieciešams definēt tādu pieeja, kas ir vērsta tieši uz mūsu kaimiņu, attiecī, kaimiņu valstīm. Un tās, lūk, ir šīs valstis, no kuras nāk šobrīd arī visvairāk imigrantu. Un tieši tāpēc šī iespēja, nu tā es to saukt, ir jāizmanto, lai virzītos uz priekšu ar tādiem nosīmiem, kas ir daudz atklātāk, šai politikai ir daudz atvērtākai. Un tas taču izriet arī no komisijas paziņojuma. Domāju, ka mēs varētu iet vēl tālāk varētu tā teikt, nu kā pionieri šo jauno ceļu sev izcirst attiecībā lūk uz bezvīzu reģionu, protams, ņemot vērā, ka visam jānotiek ļoti atbildīgā veidā, neveicinot nelegālu migrāciju un tam līdzīgi, nevaram ļauties kaut kādiem anarchistiskiem uh, eh, gājieniem. Uh, jo tas visu šo sistēmu, protams, sabojātu, bet domāju, ka šobrīd, šobrīd mums ir jābūt um, avangardiskiem un jāspēj veidot tādu mobilitāti, kuras rezultātā iegums, iegums būtu abām pusēm. Un tāpēc, uh, nu, par šo jautājumu arī gaidīju uz tālākus priešlikumus. Sivjeka kungs mūs uzaicināja ņemt vērā, nu, tādu globāls, globāls aspektu šai ziņojumā, un es jums varu pateikt, ka tas viss ir ļoti labi bet es domāju, ka šeit mums jāpievērš tieši libe eh, kompetencēm. Bet, nu, kā jau teicu, visiem gribu teikt paldies par, savu, par viņu komentāriem. Es nemaz neslēpu to, ka es uzskatu, ka mobilitāte, šai, šādai mobilitātei nav jāatbalsta, nu, akurāti tieši uzreiz legālā darba spēka pārvietošanās. Uh, Jo šobrīd visi ļoti, pavisam ļoti nopietni runā tieši par to, ka, lūk, Eiropas valstīs arvien vairāk būs vajadzīgi migranti, kas varētu strādāt tieši darba tirgu. Tas, protams, tādā gadījumā daudz vairāk, un, ta, un šāda veida migrācija daudz vairāk, darba migrācija daudz vairāk labumu dos mītnes valstīm, ja tā nebūs atbilstīgi regularizēta no, ar noteikumiem šeit pie mums. Un darba migrācija jānotiek tādos nu, apstākļos, kas ir pēc iespējams optimālāki, kas e, paredz dažādu veidu legālas struktūras un uzraudzību. Un e, esmu gatava ar jums tikties, lai strādātu tālāk pie teksta, pamatojoties uz jūsu priekšlikumiem. Paldies, Flotras kundzei. Šeit skatoties eh, mūsu darba kārti, mums ir jāņem vērā eh, tas laika grafiks, ko noteikusi apet komiteja. Un 17. oktobris ir noteikts kā balsošanas datums. Un tieši šī iemesla dēļ eh, mēs piedāvājam grozījumu gala termiņu nozīmēt uz 14. septembri pēcpusdienu lai mēs varam paspēt Liba komiteja apspriest oktobra sākumā šos grozījumus pirms balsojuma. Paldies visiem par diskusijām, un mēs ejam tālāk pie 13. darba kārtības punkta, kas ir grozījuma izdarīšana padoms regulā, regulā ar ko izveido to trešo valstu sarakstu, kuru pilsoņiem šķērsojot dalību valstu ārējās robežas ir jābūt vīzām, kā arī to trešo valstu sarakstus, kur pilsoņiem šī prasība neatiecas. Un eh, līdz ar to mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi, un uh, eh, Dievs Demēras kungs ir uh, mūsu referents. Un šis dokuments um, strādā ar um, regula, kuru, kas ir jau pārstrādāta vairāk kārt izstrādājot un pārskatot šos pozitīvos un negatīvos vīzu sarakstus, valstu sarakstus, un tiek izdarīts dažādas tehniskas izmaiņas pamatekstā, palielinot tiesisko noteiktību, kā arī aptverot dažādas situācijas, kas varbūt regulā sākotnēji nav tikušas paredzēts, kā arī precizējot atsevišķas definīcijas. Un tagad mēs uzklausīsim komisijas pārstāvi, Tagad Jānis de Koisterkungs acīm redzot būs tas, kas uzstāsies. Un pēc tam uh, uzstāsies referents Dijas Demērs kungs. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Pamatelements šajā regulā 529 ir tā saucamais negatīvais un pozitīvais. That's, uh, common... uh, faktiski runā par kopēju Eiropas vīzu politiku. Un es šeit minēju jau, ka šie saraksti, pozitīvie un negatīvie, tiek pārskatīti regulāri, un arī parlamentam šeit ir bijis savs vārds sakāms. Taču dažu pēdējo gadu laikā arī atsevišķi panti ir tikuši grozīti, un iespējams, ka sākumkotnēji tas varētu izskatīties pēc tādas, nu, tehniskas ķēpāšanās, e, taču būtībā e, šīs tehniskās detaļas ir arī ļoti būtiskas, un e, šie grozījumi ir jāveic tekstā, bet ir arī virkne jautājumu, kas ir politiski ļoti svarīgi. Un drošības klauzula, kuru komisija piedāvā e, iekļaut šajā te regulā, kas ļautu saskaņā ar vienkāršoto procedūru e, atcelt vīzu, bezvīzu režīmu e, kādai valstī. Es nezinu, cik man ir daudz laika, lai prezentētu šo priekšlikumu un skatos jūsu darba kārtību. Tad es zinu, ka šī laika nav pārāk daudz, bet vēlētos pie, pievērsties kādam jautājumam, respektīvi attieksmei, uh, piemēram, runājot par robežu kodeksu un vīzu kodeksu. Uh, mēs varētu organizēt starp Lība komitejas sanāksmēm noteiktas tehniska rakstura sanāksmes, kurās piedalītos asistenti un tie uh, komisijas pārstāvi. Un, uh, parlamenta deputāti, kas ir ieinteresēti tieši šīs tehniskajās detaļās, un tāpēc nevajadzētu bojāt šeit eh, vai kavēt jūsu kopējās sanāksmes laiku ar tādiem tehniskiem sīkumiem. Tā kā es no komisijas puses apliecinu, ka mēs esam gatavi šādu sanāks, šādā sanāksmē piedalīties, ja jūs uzskatāt, ka tas ir liederīgi tad uh, jūs to varēsiet apstiprināt. Tāpēc aprobežos šos laika trūkumu dēļ Eh, runāšu par savstarpējības mehānismu un drošības klauzulu. Lūk, šie ir divi vispolitiski nozīmīgākie jautājumi šajā priekšlikumā. Un tādēļ es sākšu ar drošības klauzulu, respektīvi mehānismu, eh, kas ļauj uz laiku vīzas atvieglojums atcelt, eh, izmantojot faktu, ka valsts atrodas pozitīvajā sarakstā Tas varētu izrādīsies kā pārsteigums, ka e, komisija šādu drošības klauzulu vai mehānismu piedāvā, bet pēdējā gada pieredze ir rādījusi, ka vīzes, e, vīzrežīma atvieglojumi var e, novest pie tā, ka atse, no atsevišķu dalībvalstu pilsoņu puses šos atvieglojumus var izmantot ļaunprātīgi un drošības klauzula kā tāda nav nekas jauns. Visos līgumos, Eiropas dibināšanas līgumos, ieskaitot Lisabonas līgumu, mums ir drošības klauzula, kas ļauj saskaņā ar vienkāršoto procedūru pieņemt pasākumus, kā piemēram vīzu režīmu atjaunošana uz laiku noteiktas trešās valsts pilsoņiem. Tas ir paredzēts uh, jau pašā Eiropas līgumā, un tur šāda drošības klauzula ir iekļauta. Lisabons līgums gan to ir sašaurinājis, un tagad tas ir attiecināms uz patvērumu meklēšanas jomu, un šī drošības klauzula šajā jomā uh, nekādā, nav nekādā sakarā ar to drošības eh, klauzulu, ko mēs piedāvājam vīzu režīmu sakarā. Tas ir tāds papildinošs eh, mehānisms eh, klauzulai, kas ir ietvērta līkumā un šobrīd ir ierobežota tikai ar patvērumu meklēšanas jautājumu. Un secinājums, ko var izdarīt, tad, kad ir ārkārtas situācija, Eh, kas izriet no vīzu atvieglojumu situācijas, ir jābūt procedūrai, kuru attiecīgi pieņemsim koplēmumu procedūras rezultātā. Vienmēr ir jāveic izvērtējums par to, vai pasākumi, ko paredz līguma drošības klauzula, ir pietiekami, vai arī ir jāpiemēro eh, šāda drošības klauzula arī vīzu jomā. Faktiski tātad šīs divas normas būs viena otru papildinošas. Un es vēlētos uzsvērt, un tas tika uzsvērts arī presē, eh, tika izdarīta atsauca tieši uz rietumu balsām valstīm, kuras pagājušā gadā radīja nemazums problēmu. Šeit ļoti skaidri gribu eh, sacīt, ka uh, ka šis priekšlikums nav uh, vērsts uz kādu konkrētu valsti vai konkrētas valsts pilsoņiem vai reģionu. Vienkārši mēs vēlamies vispārēju raksturu, uh, vispārēju raksturu drošības kritē tādu klauzulu, lai mēs varētu uz laiku, piemēram, apturēt bezvīzu režīmu, ja rodas tāda nepieciešamība. Un līdz ar to ir jāizstrādā procedūra jo, lai atceltu vīzu režīmu atvieglojumus, ir iespējams izmantot divas procedūras. Pirmā no tām būtu sekot parastai koplēmuma uh, procedūrai. Taču es domāju, ka mēs esam viensprāts par to, ka uh, tas nevienmēr dod iespēju ātri pieņemt šos te ierobežojušos pasākumus. Uh, Koplēmuma procedūra, diemžēl, prasa uh, pārāk daudz laika. Ir otra iespēja piešķirt attiecīgas pilnvaras komisijai komitoloģijas ietvaros, Taču šādā situācijā ir jābūt ļoti konkrētām normām, kas ir iestrādātas eh, pašā regulārā un, prec, regulā un precīziem kritērijiem, lai ļautu piemērot šādā veidā šo drošības klauzulu. Un es nerunāšu te par visām detaļām un kritērijiem, eh, kas būtu attiecināmi uz dažādiem ārkārtas gadījumiem kad e, vīzu režīma atvieglojums vispār vajadzētu apspriest, taču mēs šeit esam mēģinājuši noteikt e, tādus kvantificējamus kritērijus, piemēram, e, nelegālo imigrantu skaits no attiecīgās valsts. Tas varētu būt, teiksim, viens no tādiem ierosinātājiem šādai vai katalizatoriem šādai procedūrai. Bet, ja, eh, teiksim, eh, eh, šādi kriteriji būs klāt esami, tas nenozīmē, ka procedūra būs automātiska. Komisijai būs jāveic izvērtējums, vai šī ārkārtas situācija, ar ko sastops viena vai e, vairākas valstis, kā tas ietekmē visu Eiropas Savienību, e, Uh, būtu jāņem vērā arī, arī Frontex un citu, uh, dal, un arī dalībvalsts sniegtā informācija, tā kā nebūs šeit uh, nekādas automātiskas rīcības. Tātad vispirms iesniegums no dalībvalsts, tālāk komisija izskata šo jautājumu, un tad vīzu režīmu atcelšana attiecīgajā valstī vai apturēšanu uz laiku. Protams, komitoloģijas procedūra būtībā nedod daudz iespēju parlamentam iejaukties. Bet runājot par šo punktu, vēlos vērst jūs uzmanību uz faktu, ko komisija ir pask eh, iekļāvusi savā paskaidrojuma memorandā. Eh, politisku apņemšanos, proti, Komisija apmainīsies viedokļiem ar parlamentu, kad vien šāds priekšlikums uz laiku apturēt vīzu, eh, tātad bezvīzu režīmu vienai vai vairākām valstīm. Tātad mēs esam gatavi ar jums izskatīt šo jautājumu un to, kā eh, var formāli tātad nostiprināt šādu komisijas apņemšanos. Jo parastā eh, procedūrā parlamentam šeit ir tikai eh, pārbaudītāja tiesības, vai eh, tiešām ir likumīgi piemērot šādu pasākumu. Bet komisijai jau ir tiesības iet tālāk. Taču nav parlamentam pilnas tiesības šādā gadījumā izteikt priekšlikums uh, par um, lēmumu, ko pieņems komisija par šādu vīza režīmu apturēšanas situāciju. Lūk, tas ir jautājums, eh, par kuru notiks tālākas diskusijas, un, protams, ka mēs esam gatavi uzklausīt jūs par to, kā šo politisko komisijas apņēmību nostiprināt oficiāli, kā vairāk iesaistīt Eiropas parlamentu šajā procesā. Kā es jau sacīju, šajā procedūrā nav paredzēts nekādas automātiskas procedūras, tātad izvērtējums arī ārkārtas situācijās tomēr notiks, ņemot vairāk visus būtiskos elementus. Uh, izmantojot arī iespēju izmantot otru drošības klauzulu, ko paredz Lisabons līgums, proti patvērumu meklēšanas jomā. Nu, faktiski, nu, jāsaka, ka šī ir tāda pati pēdējā izēja atcelt bezvīzu režīmu kādai dalību valstī, tad, kad visi citi mehānismi jau ir izsmelti. Jāsaka, ka līdzīgs eh, mehānisms ar vienkāršo procedūru mums jau ir. Taču šis process nav savietojams ar koplēmumu, eh, ko prasa vīzu politikas joma. Jo eh, šī regula balsā ir izstrādāta un pēdējā grozījuma 2005. 4. gadā, kad vēl koplēmuma procedūra nebija spēkā. Eh, bet tagad mums tā ir jārespektē attiecībā uz kaut kādiem eh, šāda veida ierobežojušiem pasākumiem attiecībā uz trešajām valstīm. Nosakot ierobežojums viens vai vairāku dalībvalstu pilsoņiem bez vīzes ierasties uh, eh, Eiropas Savienībā. Uh, Ir paredzēts arī izmaiņas, lai šis mehānisms darbotos efektīvāk. Mēs esam pārliecināti, ka mehānisms pašlaik ir gana efektīvs, taču komisija, protams, ka ir gatava uzklausīt arī padomi un jūs, lai varētu noteikt, vai tiešām ir nepieciešams un kādas pārmaiņas ir nepieciešams, lai padarītu šo sistēmu darboties spējīgāku. Un ir vēl kāds jautājums, kas varbūt nav gluži e, tehnisks, bet ir, piemēram, ir jāpārskata bezvīz režīms Turcijas pilsoņiem saskaņā ar asociācijas nolīgumu un e, arī e, Eiropas Savienības tiesas judikatūru. Attiecībā uz vīzu definīciju šeit ir virkni šo te jautājumu, kas ir jāpārskata, un es domāju, ka tīri tehniski vajadzētu dziļāk šos jautājumus izskatīt. Tādēļ es atkārtoju savu piedāvājumu organizēt sanāksmi, kurā mēs varētu detalizēt apspriest visus šī priekšlikuma elementus. No. Lies paldies, saka priekšsēdētājs. First, before the, the rapporteur, Hearing, hearing Un pirms mēs dodam vārdu referentam, uzklausīsim polijas prezidentūras pārstāvim. Lūdzu. Thank you very much, Mr. Chair, and... Paldies, priekšsādātāji. Vēl visu to labāko šīs dienas komitejas eh, dalībniekiem un tikai īsumā gribēju apliecināt to, ko dzirdējāt no komisijas puses. Esmu Višinskī kungs, esmu uh, bīzu darba grupas priekšādātāja vietnieks, un man jāsaka, mums ir izdevies pirmo reizi nodrošināt tādu tiešu viedokļu apmaiņu šajā vīzu darba grupā, runājot par priekšlikumu, ar ko nāk uz klējā komisija. Ar prieku var jums pastāstīt, ka šobrīd neesam sastapušies ar lielu viedokļu atšķirību attiecībā šo priekšlikumu. Mēs, uh, lielā mērā tie punkti, galvenie punkti, par ko minēja komisija, ir diezgan viennozīmīgi un šķiet neizraisīs īpaši liels kontroversijas darba grupā. Protams, ir vairāk interesanti punkti, kurus, pie kuriem vēlēsimies atgriezties e, dalībvalsts par tiem paudušas īpaši interesi, īpaši, piemēram, par to, kā tiks noteikti kritērija attiecībā uz iespējamo e, vīzu atvieglojumu atcelšanu. Un prezidentūra vēlas eh, skaidru un gaiši tos arī formulēt, pasakot tieši tāpat kā komisija, ka nekāda veida automātiskas darbības un automātiskas vīzu režīma apturēšanas nenotiks attiecībā uz trešām valstīm. Eh, mēs kā prezidentūra ceram, ka mums šo instrumentu tomēr nekad nenāksies likt lietā starptautiskajās attiecībās. Uh, Pilnīgi noteikti esmu ar mieru atgriezties uz jebkuru citu sanāksmi, lai pastāstītu jums par tālāk notiekošo padomē, runājot par šo tekstu. Vienalga, vai jūs gribētu zināt cīkāk par detalizētākām ziņām, lietām, ja varbūt jūs vēlaties noskaidrot politisku noskaņu. Nu, labi, tālāk referents saka priekšādētāji senjors Diez Demēra. Lūdzu. Paldies priekšādētāji. Pirmām kārtām gribu teikt, ka ļoti augstu vērtēju pieeju, ko izvēlēsies gan komisija, gan padome, strādājot pie šī dokumenta. Man ir bijušas divas tikšanās ar padomas pārstāvjiem un viena ar komisijas pārstāvi. Un tāpēc gribu teikt lielu paldies visiem tiem cilvēkiem, kas bija iesaistīti darbā gribu tomēr norādīt vēl uz pāris vietām, papil, pāris lietām papildus tam, kas jau tika teikts. Tā, lai skaidru un gaišu paustu referenta nostāja. Juridiskais pamats. 72. pāns, 2. apakšpunkts A ievi, ievi, ievilce. Nu, tas ir tas tiesiskais pamats, ko esam izvēlējušies. Nu, es domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka šī priekšlikuma galvenais mērķis priekšādātājiem godātie kolēģi ir uzlabot to, kādā veidā trešo, trešo valstu valsts piedarīgie eh, nu, pārvietojas un kā šī kustība tiek kontrolēta. Tāpat arī vēlamies novērt jau kādu veidu ļaunprātīgu bezvīzu un vīzu režīmu izmantošanu. Un tāpēc domāju, ka varēsim virzīties uz priekšu ar šo grozījumu apstiprināšanu jo to apstiprināšana pilnīgi noteikti nāktu par labu eh, visām pusēm, piedāvājot arī starptautisku aizsardzību tiem, kam tā būtu vajadzīga. Tāda pavisam reāla aizsardzība. Aizsardzība, kas sniegtos pāri tikai tehniska rakstura lietām. Turklāt grozījumā iekļautas arī šīs drošības klauzulas. Par tām jau detalizēti tika runāts, to teica eh, komisijas pārstāvis. vēlētos ne tikai atkārtot, bet vienkārši uzsvērt vēl pāris būtiskus aspektus saistībā ar šim, šo drošības klauzulu. Eh, tā ir pavisam īpašā veidā saistīta ar attiecīgajiem mērķiem, ar mūsu mērķiem. Gribētu atkārtot, skaidru un gaišu pasakot, ka mums ir vēl arī cita drošības klauzula nolīgumā, kas saistīts ar patvērumu un 72. panta trešo apakšpunktu. Bet šī klauzula, ko mēs vēlamies apskatīt, tomēr ir nedaudz atšķirīga. Tā nav kā papildinājums pirmajai drošības klauzulai, bet tā nav tāda pati. Un šajā gadījumā, manuprāt, tā ir specifiskāka nekā tas tika atspoguļots paskaidrojošajā deklarācijā. domāju, ka tā nodrošina lielāku juridisko skaidrību. Jo tiek atstātais mugurs šīs vispārīgā pieeja un non, tiek nonākts pie tādas konkrētākas, specifiskākas pieejas. Nu, tas tā, lai jums būtu tāda kopaina. Nu, lūk, īsumā procedūra šāda ir paziņojums, pēc tam izvērtējums, pēc tam tiek sniegta informācija attiecīgajām eh, valstīm, To dara patvēruma iestāde un Frontex. Bet tas nav tāds vai nu viena vai nu otra, nē. Visi šie trīs elementi eh, notiek vienlaikus. Tas notiek viss attiecī, attiecīgā secībā. Un tāpēc šeit vajadzētu izmantot kometoloģijas procedūru, dodot komisijai iespējas nu, kā izpildu varēja arī attiecīgi rīkoties, viņai tāda ir šīs īstenošanas pilnvars, bet jāpaturprātā, ka gan es kā referents, gan mūsu komiteja pilnīgi noteikti maksimālā veidā izmantos visas pilnvars, ko nodrošina Lisabonas līgums un cita līguma. Tātad parlaments un es pats mēs pilnīgi noteikti iesniegsim virkni grozījumu lai stiprinātu šo politisko vienošanos, par ko nu pat runāja arī komisijas pārstāvis. Tātad tieši tāpēc šī iemesla dēļ es gribētu pilnīgi noteikti lūgt arī politisko grupu atbalstu šāda veida tālākām sarunām. Domāju, ka klauzula un šie grozījumi to ierosinātajā formā var veidot tādu papildus efektu. Uh, un var padarīt vienkāršāk Eiropas Savienībai iespēju reaģēt uz dažādu veidu notikumiem, nu, iespējamiem, piemēram, noteikumu pārkāpumiem no trešo valstu puses. Tāpat laikā šī drošības klauzula arī palīdzēs uzturēt, nodrošināt tās priekšrocības, ko piedāvā vīzu atvieglošana, atvieglošanas režīmi. Un priekšādētāji, kas attiecas uz apusējības mehānismu. Tas ir mērs, tas ir pasākums, kas attiecas uz pienākumu atcelt eh, vīzas, ne, neatcelt vīzas eh, trešām valstīm, tajos gadījumos, ka šīs trešās valstis arī dzen ir noteikušas vīzas un nevēlas no tiem attiekties attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem. Bet šo mēru, bet šis mērs arī netiks piemērots automātiski, nē, kā jau teicu, šeit iestrādās šī drošības klauzula. Un tā tad būs vajadzīgi ļoti detalizēti izvērtējumi. kas pamatosies uz kopējās ārpolitikas izvērtējumu Eiropas Savienību, ko, Savienībā konkrētajā laika posmā. Nu, tāds ir tas kodols šiem grozījumiem, priekšlikumam. Un, protams, paredzēta arī labāka definīcija attiecībā uz vīzām. Šī definīcija tiek ierosināta eh, saskaņā ar vīzu kodeksu. Un tur tiek iekļauti formulējumi ar attiecībā uz be bezvalstniekiem, īpaši tas attiecas, piemēram, uz eh, Lielbritāniju, Īriju jo Lielbritānija īrī, kā mēs zinām, ne, netiek, eh, tā, netiek pakļauta šai konkrētajai direktīvai. Un tāpēc viņiem nepieciešams harmonizēt šos vīzu režīmus attiecībā uz atsevišķām cilvēku kategorijām, tā kā tas paredzēts 4. panta 1. apakšpunktā, piemēram, attiecībā uz kruīzu kuģiem un eh, to pasažieriem. Tāpat arī attiecībā uz avio pasažieriem un tam līdzīgi. Tāpat laikā, protams, tiek iekļaut arī atsauc uz diplomātiskajām vīzām. Un visbeidzot, tāpat tiek izdarīts centiens sagatavot tādu atvaļinātu sarakstu ar uh, tām organizācijām un iestādēm, kas tiek pakļauts starptautiskajām iestādēm, organizācijām, kas nav starpvalstiskas, starpvaldība pēc sava rakstura. Nu, priekšādātāji, tāpēc, nu, summā ar tāds tad ir šis, šo grozījumu saturs, šo, šī dokumenta saturs. Šis ir jau faktiski devītais grozījums, kas paredzēts šai padomas regulai un biju referents arī iepriekšējā, iepriekšējiem ziņojumam par grozījumiem šajā regulē. Toreiz tika runāts par Ķīnu un Taivānu šajos grozījumos. Un visbeidzot priekšādātāji. Vēlējos pāris vārdos parunāt arī par terminoloģiju. Domāju, ka mums jāizturas konsekventi jāņem vērā svaigākie lēmumi, ko pieņēmis parlaments, piemēram, attiecībā tieši uz terminoloģiju. Un tāpēc gribu atgādināt nepieciešamību pielāgot mūsu definīcijas jau pieņemtajiem dokumentiem, piemēram, runājot par nelegālo migrāciju. Kā jau tika teikts pēdējo gadu laikā, es domāju, ka būtu laba doma atsaistīt imigrācija un migrācija šo vārdu kā tādu no vārda nelegāls. Mums vajadzētu nošķirt šos iedzienus, piemēram, attiecībā uz cilvēku. Mēs nevaram saukt par nelegāļiem tos cilvēkus, kas, lūk, jau dzīvo Eiropas Savienībā bez attiecīgiem dokumentiem. Nu, te vajadzētu meklēt citu vārdu, nevis tā kā nelegāla, bet drīzāk kā tāda slepena migrācija. Angļu valodā šie vārdi ir ļoti atšķirīgi. Tātad irregular un illegal. Tas, eh, nu, tas ir ļoti svarīgi, jo, piemēram, cilvēku tirdzniecība, tā, protams, ir kaut kāda nelegāla darbība, nenoliedzama, un šie cilvēki tirgotāji tādā gadījumā veicina nelegālu migrāciju, un šie upuri paši par sevi taču nav nelegāli, nē, viņi ir krituši par upuru nelegālai darbībai, viņi tā tad ir šīs eh, slepenās, jeb slēptās migrācijas upuri komisija, padomu un komis, e, un parlaments pilnīgi noteikti nākuši klējā ar virkni definīcijām attiecībā uz to, kā, kas ir nelegālā migrācija un tam līdzīgi. Un tieši tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu ievadu vārdos iestrādāt rekomendāciju, saskaņot terminoloģiju. Un te gribētu lūgt arī parlamentu atbalstu. Būtu ļoti priecīgs ja komisārs vairs neizmantotu tādu vārdu kā nelegāls ierogot, ierodoties šeit parlamentā. Mālstrēms kundze vienmēr saka, lūk, šī slēptā migrācija, nedeko, nedokumentētā migrācija, nevis nelegālā migrācija, jo tie ir divi atšķirīgi iedzieni. Paldies, paldies Diezam Demēram, saka priekšsēdētājs. Jā, terminoloģijas jautājums ir svarīgs, nenoliedzami, tas ir būtisks Nedrīkstam to vērtēt par, vērtēt par zemu. Bet, nu, lūk, e, parādīja, tas ir jautājums, kas parādījies jau vairāk kārt mūsu diskusijās. Un, manuprāt, mums vienmēr jāspēj nošķirt šie vārdi, jā. Uh, Nedrīkstam lietot vienu cilvēku, lūk, nelegāļi un imigranti. Tas nav, tie, tie ir pilnīgi atšķirīgi jēdzieni, un to šādu veidu principu mums konsekventi vajadzētu ievērot arī visos dokumentos. Īpaši tajos, ko pieņemam šeit parlamentā. Lutfords kundze, jums vārds. Liels paldies, priekšādātāji. Pavisam īsi. augstu vērtēju šī priekšlikuma motivāciju šos virzītājs spēkus, bet man ir radušies vairāki jautājumi pirmām kārtām. Te tiek, situācija tiek aprakstīta kā steidzama krīzes situācija, bet eh, mums ir dot trīs mēneši, lai pieņemtu lēmumu, vai tas nenozīmē, lai kāda nebūtu šī steidzamā situācija, tas nozīmē, ka vēl trīs mēneši būs vajadzīgi, lai stātos spēkā tiesīgie noteikumi, nu tādā gadījumā, eh, nu, man šī situācija nemaz nešķiet tik ārkārtīgi steidzama. Es saprotu, ka pastāv problēmas ar konsultāciju procedūrām un tā tālāk, vismaz šeit parlamentā, bet parlaments jau tās nerāda, Dievs Demerkungs to neteica, bet eh, faktiski mēs tomēr tad būsim izslēgti no šī lēmuma pieņemšanas procedūras, un mēs jau nesam parasti tie, kas kavē šo procedūru. Un man tas liekas tā nedaudz dīvaini, jo tik un tā būs vajadzīgi šie trīs mēneši, lai pieņemtu lēmumu, pat tajā gadījumā, ka tas ir tāds steidzamības un krīzes gadījums. Otrais, ko gribēju teikt. Kritēriji skaitā pieaugs vēl vismaz par 50%. attiecībā uz šiem nelegāli, jeb slēpti, jeb nedokumentēti dzīvojošiem cilvēkiem. 50% no desmit nav daudz, bet 50% no desmit tūkstošiem ir daudz. Nu, tā tad ļoti svarīgi atcerēt, nu, kā tas ir, kas ir šie 50%. Kā, nu, šeit nav minēta nekāda sliekšņa vērtība, bet es domāju, ka ir vajadzīga kaut kāda veida robežu vērtība. Un arī krīzes situācijā mēs nevaram teikt, ka krīzes situācija ir tad, ja runājam eh, par desmitiem tūkstošu vai simtiem imigrantu, savukārt citos gadījumos tie ir simts tūkstoši. Es mulstu no šiem skaitļiem un nesaprotu, kā tas var darboties kā mehānismu palaišanas punkts. priecājos par to, ka tika teikts, ka šie pasākumi nebūs vērsti uz kaut kādu konkrētu valsti. Rezultātā vismaz saprotam, ka tas nav vērsts tieši pret Rietumu Balkānu reģionu. Bet nu tagad pēc vasaras eh, šķiet neesmu vēl spējis tik ātri saprast, bet tad, un tāpēc gribēju vaicāt, kuras citas valstis tad mūsu kaimiņu teritorijā vēl ir tādas, kurām ir noteikts atvīz, atvieglots vīzu režīms. Man liekas, nevienai no Ziemeļāfrikas valstīm tāds nav piešķirts. Varbūt tas tiešām ir, eh, nu, pēcatvaļinājuma gurdums, ka nespēja vēl tik ātri atcerēties. Bet kuras tad ir šīs valstis? tīri geogrāfiski mūsu tuvumā, kurām šāda veida atvieglots vīzu režīms ir nodrošināts. Jūs neviens cits nevar šeit iedomāties, kā vien Rietumu Balkānu valstis, jo tad iznāk, ka tomēr specifiski vēršam šo dokumentu tieši uz šīm valstīm. Tālāk Ždanoks kundz lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Gribu izteikt atzinību par to, ka šeit ir komisijas pārstāvs, kas ir šeit, un gribu teikt, ka piekrītam drošības klauzulas nepieciešamībai, bet diemžēl gribētos tomēr dzirdēt krietni vairāk no komisijas. Par šiem nosacījumiem un kāpēc tieši šie nosacījumi izvēlēti kā svarīgākie, lai palaistu, lai iedarbinātu drošības klauzulu. Jūs sakāt, ka, lūk, katrs gadījums tiks skatīts atsevišķi, bet tajā pašā laikā uh, Vai jūs domājat, ka šie konkrētie kritēriji tā darbosies, jo dažos no tad tiek minēti procentuāli skaitļi? Nu, piemēram, ko tas nozīmē? Pēkšņs pieaugums par 50% eh, nelegāli uzturošos personu skaitā. Tam taču būtu jābūt skaistītam ar konkrētiem tēmām, jo varbūt šobrīd ir viens, kas uzturs nelegāli, nu, parādās otrs, un nu jau ir par 50% vairāk šo nelegāļu. Nu tad vai tad tas var būt kā kriterijs? Varbūt, ka jābūt tomēr bijā tam kādam skaidram, ka ir vismaz 50 šādi, šādi nelegāli uzturošos personas. Tāpēc man liekas savādi ka jūs sakāt, lūk, katrā gadījumā katrs gadījums tiks skatīts atsevišķi, bet tajā pašā laikā no otras puses ir šādi vispārīgi kritēriji par 50%. Un, manuprāt, tos vajadzētu izskaidrot krietni sīkāk. Kāpēc tieši šādus kritērijus esat izvēlējušies? Protams, mēs saprotam, ka nevaram īsti mainīt šo saturu priekšlikumus, un tomēr, tomēr vēlamies saņemt paskaidrojumu sīkāk par šiem kritērijiem. Un es ceru, ka kopā ar Dievs de Meres kungu mums izdosies nonākt pie diskusijām arī ar ēnu referentiem, strādājot pie šiem grozījumiem, un, nu, un tad varbūt eh, mums radīsies arī iespēja gūt tādu lielāku skaidrību par šo priekšlikumu. Dekostinkar kungs jau zina, ka esmu kopumā ļoti priecīga par viņa vīziju, esmu pateicīga viņam par to, ka viņš lūk ir nācis klajā ar šo jaunu eh, personu kategoriju šajā 539. regulā Un te, tā tad runājam te par bezvalstniekiem, par cilvēkiem, kuriem ir pases, e, kuriem nav dalību valstīs izdotu pašu. Un te es runāju par 500 tūkstošu iedzīvotājiem no Latvijas un Igaunijas, kas ir šie nepilsoņi. Bet arī Tas vairāk tikai jums informācija. Arī šiem cilvēkiem nav, piemēram, bezvīzu režīma ar uh, Lielbritāniju un Īriju šobrīd. Un ja runājam par šiem bezvalstniekiem no Īrijas un Lielbritānijas savukārt, ja viņi vēlas ierasties šeit, nu, tad, tad tādā gadījumā vajadzētu nodrošināt arī kaut kādu apusējību, ka arī Latvijas bezvalstnieki var ierasties šajās valstīs. Tāpēc ceru, ka jūs man palīdzēsiet šajā jautājumā, ka jūs šo jautājumu varbūt uzdosiet arī runājot ar Lielbritānijas un īrijas pārstāvjiem. Bet kopumā mēs tomēr atbalstam šo pieeju un arī pieeju, kas attiec uz drošības klauzulu, bet vēlamies saņemt vairāk informācijas. Ždanoks kundze, atvainojiet, bet vairāk kā vienreiz esmu novērojis, nu, ka mēs jau atkal, atkal esam iekavējuši laiku, un tāpēc mums jārunā pēc iespējas īsāk. Mums ir vēl vesels viens punkts, kas jāizskata. Mums vēl jārunā, pret, nar, jārunā par eh, narkotikas apkarošanas stratēģiju. Un tāpēc, eh, nu, pavisam tādi īsi gala komentāri, pēc iespējas īsāk, lakoniskāk, lai mēs gal galā vēl varam uzklausīt arī referentu un pāriet pie pēdējā punkta izskatīšanas. Lūdzu, komisijas pārstāvim vārds. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātājiem. Triju mēnešu laika periods, lai pieņemtu lēmumu, ja dalībvalsts izsludina ārkārtas situāciju, ir pietiekams, lai spriestu, vai šī tiešām ir ārkārtas situācija. Domāju, ka komisija par tādu varētu būt informēta jau pirms lēmums tiek pieņemts, jo maksimālais termiņš ir trīs eh, mēneši. Kā jau sacīju, automātiski šī procedūra nenotiek. Uh, ir jānotiek notifikācijai un ir jābūt vismaz minimālam laikam, lai izvērtētu situāciju. Gribētu uzreiz saistīt arī ar otro punktu, ko pieminēs Latford kungs. Ja imigrantu skaits palielinās no 5 līdz 10 nelegālie migranti kādā nelielā dalībvalstī, tad gribēju uzsvērt, ka šeit uh, nenotiek automātiskas procedūras. Ja mēs uh, vērtējam situācijas attīstību vienā dalību valstī, tad mēs raugāmies arī uz situāciju Eiropas Savienībā kopumā. Nu, un runājot par austrumu partnerību, mums ir uzsākti vīzu liberalizācijas dialogi ar Ukrainu un Moldovu ir iespējams uzsākt vīzu liberalizācijas dialogus arī ar citām valstīm, bet līdz šim mēs vienmēr par kritēriju esam iz, izvirzījuši labi funkcionējošus um, vīzu atcelšanas un atpakaļ uzņemšanas nolīgumus. Tādas, uh, tādi jau mums ir ar Grūziju, un um, nāk, nākotnē komisija pieņems arī sarunu mandāta vadlīnijas um, Azerbaidžānai un Armēnijai. Jebkurā gadījumā šāda iespēja tiks nodrošināta visiem, tomēr vispirms uh, ir jāskata vīzu režīmu atvieglojumu un atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Runājot par bezvalstniekiem, pašreizējā situācija ir tāda, ka vīzu režīms, kas tiek piemērots uh, bezvalstniekiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē un īrijā, netiek, um, nav šīs uh, direktīvas darbības jomā. Viņiem ir paredzēts uh, pienākums saņemt vīzu, bet dalību valstis var pārskatīt šo kārtību. Un es uh, domāju, ka varbūt tiešām kādu dienu mums par šo jautājumu būs detalizētāk jārunā ar apvienoto karalisti un īriju. Kā jūs zināt, īrija un apvienotā karaliste nepiemēro šo regulu. Uh, un uh, ceru, ka tas uh, bija pietiekami īsi sacīts. Liels paldies! Ja jūs vēlaties uh, īsumā rezumēt šo diskusiju, tad dodu jums vārdu. Jā, paldies, priekšstādātāji! Gribētu būt pieklājīgs un pateikties uh, padomas pārstāvim un komisijai, un gribēju pateikties arī Latvordas kundzei un Ždānokas kundzei Es uh, ļoti priecājos par mūsu gaidāmo sadarbību, lai uzlabotu šo dosjē, bet pašlaik atgriezīšos pie jautājuma, kuru, kuram īsumā pieskārās komisija. Viņi sacīja, ka viņi ir gatavi rīkot tik daudz uh, neformālas sanāksmes, cik nepieciešams, lai noskaidrot visus tehniskos aspektus. Un uh, gribēju sacīt, ka arī es to atbalstu. Lielas paldies par šiem secinājumiem. Paldies, ka izteicāties tik īsi. Tad mēs uh, nedaudz grozīsim darba kārtību. Pašlaik pāriesim pie 14. punkta, lai pātrinātu darbu, un tā ir lībe kopī, kopīgā sanāksme ar Eiropas uh, Savienības cilvēktiesniecības apkarošanas koordinātoru Mīriju Vasiljādu kundzi. Viņa uzstāsies uh, jautājumā par cilvēktirzniecību. Uh, 2011. gada 5. februāri, ep, aprīlī tika pieņemta direktīva par cilvēkties tirzniecības um, apkarošanu. To atbalstīja Eiropas parlaments, un uh, tur ir iekļauta atsauce arī uz Eiropas Savienības cilvēktiesniecības apkarošanas koordinātoru. Šis cilvēks ir iecelts, un tāpēc mēs šeit laipni sveicam Vasiljādu kundzi. Gribētu pateikties uh, jau iepriekš tulkiem, kuri varētu mums uh, palikt varbūt par piecām minūtēm ilgāk, lai mēs varētu pabeigt šo darbu, un bez liekas kavēšanās mēs uh, dosim vārdu Vasiljādu kundzei. Dodu jums vārdu. Liels paldies! Un liels paldies par uh, to, ka ga esat gatavi uzklausīt mani tik vēlā vakara stundā. Es domāju, ka pirmajā nedēļā tas nav pārāk viegli. Uh, Godājumie Eiropas eh, parlamenta deputāti, gribētu sākt ar to, ka vēlējos jums pateikties par jūsu interesi ES politikā saistībā ar cilvēktirsniecības novēršanu un cīņu ar to, un gribēju pastāstīt arī par savu pašreizējo darbu un aktivitātēm. Uh, Es ļoti atzinīgi vērtēju jūsu lomu un jūsu darbu šī manis ieņemamā posteņa izveidošanā. Es gribēju uzsvērt, ka ir politiskā grība, lai mainītu cilvēktirdzniecības upuru dzīvi. Un, kad es stājos šajā amatā pirms sešiem mēnešiem, es jau sacīju, ka ceru, ka mans uzdevums nebūs nepaveicams Es vēlējos uzlabot koordināciju un konsekvenci starp Eiropas Savienības aģentūrām, trešajām pusēm, starptautiskiem spēlētājiem, dalību valstīm jautājumos, kas skar cilvēku tirzniecību. Reizēm skaitļi mums skan kā trauksmes zvans, un es gribēju atgādināt jums, ka cilvēku tirzniecība būtībā ir verdzība. Skaitļi ir pārsteidzoši. Pasaulē mēs runājam par aptuveni 2,5 miljoniem cilvēku. 80% cilvēku tirniecības upuru ir sievietes, bet tas tās ir tikai aplēses. ASV valsts departaments um, 2010. gadā ziņoja, ka pašlaik pasaulē ir 27 miljoni vērgu. Es mēģināšu izteikties, cik īsi vien iespējams. Domāju, ka vienlīdzīga uzmanība ir jāpievērš uh, upura aizsardzībai, partnerībai. Uh, noziedznieku tiesāšanai un kriminālu vajāšanai, un ja mēs vēlamies um, turēt augstu cilvēku, cilvēktiesību standartus, tad tas ir mūsu prioritārs uzdevums. Mūsu darbs ir nodrošināt uh, darbu koordināciju un konsekvenci starp Eiropas Savienības dienestiem un āģentūrām. Patiešām cilvēktirzniecība tradicionāli ir bijusi tēma. Uh, kas vairāk skatīta krimināltiesību aspektā iekšlietu ģenerāla direktorātā, kur atrodas man darba vieta. Bet uh, visi piekrīt, ka tas tā nevar turpināties. Likuma piemērošana ir fundamentāla, tomēr tikpat svarīga ir arī profilakse, uh, palīdzības sniegšana upuriem un tā tālāk, kā arī sadarbība ar trešajām pusēm. Uh, Un šeit gribēju īpaši uzsvērt uh, pilsonisko sabiedrību. Eiropas Savienības politika ir cieši saistīta ar šo darbu. Tāpēc ir nepieciešams uh, definēt skaidrs politikas, un mums ir skaidri jāapzinās, uh, kādu darbu veic uh, visi dažādie dienesti. Tas ir tas, ko mēs pašlaik uh, darām. Mēs apkopojam informāciju par policijas sadarbību, darbu, tirgu, par migrāciju, uh, dzimumu politiku un tā tālāk. Nu, tas ir tikai sākums. Un daļa no šī darba ir sniegt vēstījumu par to, cik nepieciešama ir um, koordinācija un šāda partnerība. Partnerība starp uh, valsts un nevalstiskajām organizācijām, kā arī visiem, kas uh, saskaras ar upuriem. Šīs komitejas prezidents jau priekšstādātājs jau sacīja, ka ir nepieciešams sasniegt konkrēts saustāms rezultāts Eiropas Savienības dienestu darba koordinizācijām. Un es domāju, ka mums pārkāpējiem un noziedzniekiem ir jādod skaidrs vēstījums, kā arī jānodrošina atbalsts upuriem. Būtiskākais šeit ir īstenošanas darbs, kas pašlaik turpinās jau pusotru gadu. Es redzu, ka mana loma ir nodrošināt to, ka jūs to šajā komitejā zināt uh, labāk nekā visi citi, ka tiek uh, lausts um, konflikts starp cilvēktiesībām un drošību. Un es domāju, ka mums ir jānodrošina konkrēts uh, dialogs starp mūsu dienestiem. Pašlaik es uh, mēģina nod, nodibināt starpdienesta darba grupu, kurā tiks pārstāvēti dažādie komisijas dienesti, un pašlaik mēs zinām, ka esam sazinājušies ar 15 ģenerāla direktorātiem, sākot no tirzniecības, izpētes, nodarbinātības un tā tālāk. Tieslietu un iekšlietu ģenerāla direktorātā ir vairākas politikas, kas ir um, saistītas ar cilvēku tirzniecības uh, novēršanu un negribētu tās visas pašlaik uzskaitīt, tomēr, protams, jūs varat uzdot jautājumus. Mēs mēģinām pašlaik kārtēt šīs politikas un redzam, ka īstas kārtības te nav. Patvērumu procedūras, uh, atgriešanas direktīva. Uh, direktīva par bērnu seksuālo izmantošanu, kas pašlaik tiek apspriesta, es ārējā un iekšējā darbība pret uh, vardarbību pret sievietēm, pret diskriminācijas uh, direktīva, diskriminācija. Darba devēja sankcionēšanas, uh, sankciju direktīva, darbības plāns saistībā ar um, nepilngadīgiem bez pieaugušo pavadības un tālāk. Visas šīs politikas ir jākoordinē, un tas lielā mērā ir saistīts ar mānu darbu. Mēs mēģinām šajās politikās radīt lielāku konsekvenci. Tieslietu iekšlietu ģenerāla direktorātam ir vairākas aģentūras, fundamentālo tiesību aģentūra, patvērumu tiesību atbalsta birojas Maltā un daudzas citas, bet kopš 18. oktobra, kas uh, ir noteikta pār Eiropas Savienības dienu pret cilvēku tirzniecību, mēs mēģinām rīkot pasākumus, kuros uh, dalībnieki var apmainīties viedokļiem par dažādu aģentūru sadarbības stiprināšanu un uzlabošanu. Es pašlaik strādāju arī pie mēdīju plāna un cerams, ka 2012. gada otrajā ceturksnī mēs nāksim klajā ar integrētu stratēģiju. Es ceru, ka mēs uh, neizveidosim tikai sārakstu ar jaunām iniciatīvām tāpat vien, bet uh, koncentrēsimies uz jautājumiem, kas prasa rūpīgu darbu. Nākamajā nedēļā mēs uh, turpināsim pagājušajā gadā uzsāktās konsultācijas ar pilsonisko sabiedrību un citām interesētajām pusēm par šo stratēģiju. Dažas no idejām, protams, ka ņemot vērā konsultāciju, pašlaik notiek arī smadzeņu vētras procedūra, eh, tiks papildinātas ar eh, nodarbinātības politiku un citiem jautājumiem. Polijas prezidentūra jau ir pievērsusies šiem jautājumiem. Mēs runāsim arī par upuru rekrutēšanu internetā, kas kļūst par aizvien svarīgāku problēmu. Ir nepieciešama arī apz informētības uh, vērošanas kampaņa. Pašlaik tiek veikts uh, ļoti vērtīgs darbs, tomēr izskatās, ka lielāka uzmanība būtu jāpievērš arī pieprasījuma pusē. Uh, Daudz šī komitejas locekļi ir um, komisijai uzdevuši jautājumus par seksuālu izmantošanu, bet arī izmantošanu piespiedu darbam un tā saistību ar pieprasījumu. Mēs uh, gatavojam ziņojumu, lai novērtētu pastāvošos dalībvalstu tiesību aktus, kas uh, ir paredzēti cilvēku tirzniecības uh, profilaksai novēršanai. Un, uh, protams, ka šī stratēģija nebūtu holistiska, ja tajā netiktu skatīti dzimuma un cilvēktiesību jautājumi. Tāpēc mani kolēģi iekšliet ģenerāla direktorātā pašlaik strādā pie dokumentiem, lai labāk uh, izprastu, ko nozīmē dzimte cilvēktirzniecības apkarošanas politikā. Šeit ir nepieciešams papildus konkrēts darbs. Komisijas ekspertu grupa cilvēktiesniecības jautājumos ir sagatavojusi ļoti vērtīgu ziņojumu par šo integrēto tēģiju, kas uh, kalpos par vadlīnijām mūsu darbā, un pašlaik mēs uh, esam aicinājuši izveidot jaunu ekspertu grupu, jo iepriekšējās mandāts uh, beidzās pirms mēneša. Mēs rīkojam tikšanās, uh, kā to paredz direktīva, arī ar nacionālajiem ekspertiem. Pēdējā no tām notika jūlijā. Uh, Un uh, šie ekspertiem ir uzdevums ziņot par cilvēktiesniecības jautājumiem un attīstības tendencēm. Iepriekšējā sanāksme bija ārkārtīgi auglīga, un uh, mēs cilvēktiesniecības jautājumus vēl konkrētāk skatīsim Polijas prezidentūras laikā. Uh, Domāju, ka mums ir jāuzdod um, šie jautājumi kopā arī ar Eiropas padomi. Uh, arī tur ir sava ekspertu grupa, kas uh, uzrauga konvencijas īstenošanu. Es ar viņiem jau esmu tikusies, un mēs esam apsprieduši iespējas, kā samazināt uh, pārklāšanos, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci un darba koordināciju saistībā ar šo direktīvu. Runājot par Eiropas Savienības datiem. Protams, ka pirmais jautājums, kas man tiek uzdots ir katrā sanāksmē, lai kuras arī nāktu, ir kāda tad ir aktuālā situācija. Un uh, atklāti sakot, man jāteic, ka mēs īsti nezinām. Mums nav pietiekami daudz statistikas datu. Mums ir daži indikatīvi dati, kurus ir sniegusi, eh, sniedzis ASV valsts departaments, bet tas ir arī viss. Un, protams, ka datu harmonizācija ir ārkārtīgi svarīgs jautājums Dātu apkopošana no dažādām dalībvalstīm ir ļoti būtiska. Statistiskās zināšanas šobrīd ir darbs, pie kur mēs strādājam. Eiropas komisija to dara kopā ar Eurostat. Mēs tikko esam uzsākuši šo darbu un ceram drīzā nākotnē to pabeigt. Ir nepieciešams nodrošināt šiem procesiem arī attiecīgu finansējumu. Komisija ir paredzējusi 4 miljonus eiro AISEK programmā cīņā pret uh, cilvēktirzniecību šim jautājumam un ir izsludināts uh, konkurss, kas tika publiskots 22. augustā. Vairāk informācijas jūs varat atrast uh, internetā. Bet gribēju pateikt dažus vārdus par projektu finansējumu. Mēs esam sapratuši, šīs kartēšanas laikā, kā ļoti svētīgu darbu veids komisijas dažādie dienesti un projekti, kas ir saistīti ar cilvēku tirzniecības apkarošanu. Un tāpēc mēs pašlaik mēģinam apkāpot uh, dažādo dienestu informāciju par šiem projektiem, un visa informācija pašlaik ir pieejama komisijas uh, cilvēku tirzniecības apkarošanai veltītajā mājaslapā. Uh, Protams, ka jūs redzat tur šo projektu uzskaitījumu, tas ir ļoti noderīgi, bet nākamais jautājums, ko gan tas viss varētu nozīmēt? Mana doma pašlaik būtu turpināt politikas pārskatīšanu, pār, pārskatīt pašreizējās un pagātnes iniciatīvas un uh, jāmēģina saprast, kāda ir to politiskā nozīme, kā mēs turpināsim šo darbu nākotnē un uh, kā mēs uh, turpināsim strateģisko plānošanu. Uh, vai nauda ir iztērēta vislabākajā veidā. To mēs nezinām, un tas mums ir jānoskaidro. Es pieminēju mūsu mājaslapu, un kā jau es sacīju, es pašlaik nevēlos uh, jums uh, lasīt priekšā šo sārakstu, tomēr gribu, lai jūs zinātu, ka tur ir pieejama plaša informācija par visiem projektiem. Visbeidzot, par ārējo dimensiju arī te vēlos izteikties īsi. īsi. 2008. gada rīcības plāns bija pirmais mēģinājums radīt lielāku aktivitāšu konsekvenci, un Ungārijas prezidentūra 2011. gada maijā sagatavoja eh, pirmo ziņojumu par eh, šo rīcības plānu, iekļaujot tajā arī dalību valstu sniegto informāciju par ārējām darbībām cilvēktiesniecības apkarošanā. Mēs uh, sagatavojām 200 dokumentu gāru Excel dokumentu par projektiem, kuras dalību valstis ir finansējušas, un tā ir fantastiska, ļoti lietderīga informācija Protams, ka būtu vērts paraudzīties, ko tas viss nozīmē, eh, kur eh, šis finansējums ir izlietots, vai tas ir noticis veiksmīgi, vai varbūt vajadzētu strādāt citos virzienos pie citām cilvēktirzniecības formām. Tas ir eh, tas, ko mēs pašlaik dārām. Es līmenī, protams, cilvēktirzniecība tiek risināta vairākās iniciatīvās arī kontekstā, arī ar Dienvidu un Dienvidāzijas valstīm, ar uh, Eiropas kaimiņa attiecību po politikas valstīm, ar Rietumu Balkāniem, ar um, Āfrikas uh, valstīm, un mēs turpinām dialogu ar trešajām valstīm, īpaši cilvēktiesību dialoga ietvaros. Gribēju šeit pielikt arī punktu, ceru, ka jums uh, sniedzu nelielu pārskatu par situāciju, ņemot vērā, ka laika nebija daudz, bet gribēju uzsvērt mans nopietnos nolūkus un apņēmību pārskatīt dažādās politikas uh, un uh, rīcības plānus. Sākumā es uzsvēru, cik svarīgi ir runāt par partnerību, jo, protams, ka cilvēku tirzniecības politika apkarošanas politika nebūs veiksmīga, ja mums tas neizdosies. Tāpēc vēlētos sava mandāta darbības laikā cerēt uz labu sadarbību ar jums. Lielas paldies! Paldies, Vasiljādo, par jūsu prezentāciju. Liels paldies! We thank you for your well-maintained. Tas tiešām bija ļoti emocionāls priekšlasījums. Paldies par to, ka centāties arī saīsināt savu prezentāciju, ņemot vērā laika ierobežojums. Nu, man diemžēl, eh, nu, jāsaka, ka diskusijas, protams, norisināsies Bet, eh, diemžēl, man jums jāsaka, jums jāpatur prātā tas, ka laika mums nav, jo tūkiem būs jādodas prom, un tāpēc jums divas minūtes katram tiek piešķirtas. Sākam debatas. Un mēs, protams, eh, kamēr vēl tūki ir klāta, varam jums pateikt, ka vēlam jums visu to labāko jūs turpmākajā darbā. Atbalstām jūs. Un, nu, Tad tagad eh, deputāti, kas vēlas izstā, uzstāties, un pirmā Hetas kundze. Lielas paldies priekšsādātāji. Lielas paldies runātājai. Jums tiešām ir ļoti svarīgs uzdevums, un es patiešām ceru, ka jūs spēsiet turpināt šo labo sadarbību ar mums. Paldies par jūsu prezentāciju. Jums tiešām netika piešķirts īpaši daudz laika, un tomēr jūs sniedzāt mums ļoti daudz informācijas. Es ceru, ka man izdosies tikties ar jums arī kādā citā Mm, ies, būs arī kāda cita iespēja tikties, tā lai mēs saņemam regulāri papildus informāciju par to, kas norisinās šajā jomā. Jūs runājat par profilaks, runājat par to atkal un atkal, jo tas, manuprāt, arī tiešām ir ļoti svarīgs uzdevums. Tas ir pats svarīgākais uzdevums, kas mūsu rokās. Gal galā mums ir eh, tieši šādā veidā jācīnās pret pārobežu noziedzību un cilvēku tirzniecību. Mums ir jāpārliecinās, ka rīkojamies profilaktiski. Un esmu par to vairāk kārt runājis arī šeit parlamentā. Tas svarīgi visām dalību valstīm. Un visām dalību valstīm ir jāsadodas rokās. Tā ne visas ir gošas vienāda mērā panākums, un es ceru, ka jums izdosies sadarboties ar visām dalību valstīm tā, lai tās visas varētu gūt panākums, tās visas progresētu, un eh, varbūt ir vajadzīgs izdarīt spiedienu uz dalību valstīm, lai pārliecinātos, ka tās eh, rīkojas arī šajā pieprasījuma jomā, tātad tajā brīdī, kur tiek pieprasīti šie vergi, un ceru uz labu sadarbību arī nākotnē. Un tālāk Bauers kundze. Viņi ir jaun, jauni vēlētā? Nē, nē, nē, nē, es tikai aizstāju šeit kādu. Viņa ir līdzpriekšsādātā šai sēdē, pārstāvot sieviešu komiteju. Viņa nav gan sieviešu komitejas priekšsādātāja, bet tomēr ir līdzpriekšsādātāja šajā sēdē. Lūdzu, jums Bauers kundze vārdu. Paldies! Man ir ārkārtīgi žēl, ka mēs nevarējām laika ziņā šīs diskusijas veikt saulēcīgāk, jo bija ļoti ilgas un garas diskusijas par iepriekšējo jautājumu. Mums taču bija paredzēts 45, un kopā mums tomēr tikai 15 beigās tika piešķirts. Man šķiet, ka fakts, ka šeit ir, ka šeit jūs esat šī jaunā uh, cilvēku tirdzniecības apkarošanas koordinātori, šis, šī amata izveidošana vien ir mūsu pirmais pagā, panākums, jo cilvēku tirdzniecība ir ārkārtīgi nopietna problēma. Un gribēju jums uzdot jautājumu. Nu, ņemot vērā, ka jums ir ļoti ierobežot resursi, cik man tas zināms attiecībā tieši uz cilvēku resursiem, vai jūs būsiet spējīgi risināt tādus varbūt netik biežus cilvēku tiesību jautājumus, nu, piemēram, šie piespiedu ubo, ubagošana vai nelegālā adopcija un tam līdzīgi. Es zinu, ka mums būs arī citas iespējas ar jums tikties un apspriest šos jautājumus. Runājot par stratēģiju kopumā, un mēs, protams, no jums ļoti gaidām šo stratēģijas priekšlikumu. Paldies, Bauers kundzei, saka priekšsēdētājs. Tālāk Boskurts kundze, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Priecājos, ka esat šeit ieradusies pie mūsu komitejas. Ar prieku uzklausīju arī jūsu prezentāciju. Tajā bija jūtamas ambīcijas, emocijas un jūs viesāt mūsos cerības, ka varat tikt galā ar šo darbu. Un tās ir cerības, ko Eiropas parlaments ir gatavs atbalstīt. Gribu piekrist Bauers kundzei, eh, respektīvi, ka ir ārkārtīgi svarīgi apskatīt ļoti šīs da, ļoti dažādos pol, politikas aspektus un šķautnes, ņemot vērā, cik ļoti dažādi ir šī joma. Dalību valstīm ir nepieciešams nodrošināt attiecīgos cilvēku resursus un arī finansiālos līdzekļus darba paveikšanai. Jo tas no tā ir atkarīgs tas, cik pamatīgi tiks veikts šis darbs. Un arī Eiropas līmenī tam jāto paveiktam labi. Nu, pāris praktisks dabas jautājumu. Mēs vēl neesam izveidojuši Eiropas NVO tīklu, kas darbotos tieši šajā jomā. Nu, protams, tas, ka darbība nenotiek vienādos līmeņos dalību valstīs, šī tīkla veidošanu eh, padara par sarežģītu. Un turklāt, bet manuprāt, šāds NVO tīkls ir svarīgs. Ko, ko jūs domājat par šādu tīklu izveidi? Jūs runājāt, lūk, arī par jaunajām dalību valstīm, kandidātu valstīm. Es domāju, tās valstis, kas šobrīd īsteno sarunas par iestāšanos, ir arī ļoti lielā mērā tās, no kurienes nāk šie imigranti, no kurienes nāk šie tirp cilvēku tirzniecības upuri un svarīgi, tāpēc šīm valstīm arī pievērties. Svarīgi īstenot sadarbību ar šīm valstīm lai pārliecinātos, ka arī šajās valstīs tiek izstrādāta attiecīga politika, nu, piemēram, Rietumbalkānu valstīs un Turcijā, tā, lai šie jautājumi tiktu atbilstīgi tajās risināt. Turklāt grib arī uzsvērt to, cik ārkārtīgi svarīgi sadarbošanās ar Eirojust un Eiropolu. Un tāpēc gribu zināt, vai ir kāda soļa spērti jau šajā virzienā, lai šāda sadarbība attiecīgi arī uzsākt. Paldies! Paldies, nākamais runātājs, arī es izteikšos pavisam īsi. Pirmām kārtām gribu teikt paldies koordinātorei par to, ka viņi ir uzņēmusies vadīt šo ļoti nopietno darbu un pāris ierosinājumu no manas puses. Domāju, ka Lība komiteja vēlas saņemt ļoti skaidru ideju par to parādību, par ko jūs runājat, un to cīņu, ko jūs vedīsiet, lai apkarot cilvēku tirdzniecību. Un tāpēc labprāt saņemtu pamatinformāciju. Gribu Nu, mums pastāstīt, kādu informāciju vēlamies saņemt. Varbūt nākamā sanāksmes gaitā jūs varēsiet tādu sniegt. Pirmām kārtām, protams, runājam ar šīm, par šīm plūsmām. No nu, kurienes tās nākt? Domāju, ka apmēram sešas, seši tādi maršruti pa sauszemi un eh, septiņi pa jūru. Tas ir ļoti svarīgi. Tālāk, protams, vajadzētu runāt arī par tipoloģiju, par to, kādas ir šīs kriminālās organizācijas, kāds ir saiknes starp tām. Uh, Domāju, ka mums būtu jārunā arī par tām dažādajām lomām, ko cilvēki šādos tīklos spēlē. Ir taču šī upura izmantošana, un tad ir šie tirgotāji, tāpat ir arī vairākas eh, jomas, kur šie vergi tiek izmantoti, gan piespiedu prostitūcija, te runājam gan par sievietēm, gan par bērniem, tāpat arī runājam par varas iestāžu korumpētību un uh, kukuļdošanu, kas piever acis uz šāda veida rīcību. Un tas ar taču ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam par cilvēku tirzniecību. Tāpat arī vēlos jums vaicāt, Ko jūs e, domājat par Eiropas e, tīklu šajā jomā? Tālāk, Panapadopalu kundze. Runāšu savā dzimtajā valodā. Paldies, Vasiljādo kundze. Gribu teikt jums paldies un gribu apsveikt jūs ar jūsu iecelšanu šajā amatā. Tāpat arī vēlu jums e, daudz veiksmas turpmākajā darbā. Prezentācija bija ļoti pamatīga. Lielākā daļa uz maniem jautājumiem jūs atbildējāt, bet gribēju izteikt pāris komentāru. 2005. gadā Eiropa Eh, Eiropas, pieņemta Eiropas konvencija varētu jums būt ļoti noderīga. Un es tāpēc gribētu šeit eh, jums atgādināt, protams, ka ir nepieciešami šie salīdzinošie rādītāji un skaitļi. Un gribu tāpēc vaicāt, ko jūs grasties pavisam konkrēti darīt, lai nonāktu pie šādiem skaitļiem un pie šādiem salīdzinošiem rādītājiem. Otrs jautājums saistīts ar jaunajiem cilvēku tirdzniecības veidiem. Kā saprot, tad Ungārijas prezidentūra runāja par šādiem jaunas cilvēku tirniecības veidiem un uh, cilvēku izmantošanu, un tur tika runāts, piemēram, par cilvēku iesaistīšanu kriminālās darbībās un arī par piespiedu ubagošanu. Un tāpēc gribēju vaicāt, cik lielā mērā šī jaunā polijas prezidentūras un gaidāmās prezidentūras uh, iesaistīsies tālāk šīs iniciatīvas virzīšanā uz priekšu, vai arī tās mēģinās turpināt cīnīties pret šiem jauniem cilvēku tirzniecības uh, avotiem. Nu, un jums arī, Morvais kundze, tagad vēl divas minūtes, pirms atgriežamies pie runātājs. Gribu izmantot savu pirmo minūtu, lai padalītos ar jums tādā īsā pieredzē, tādus pastāstīt jums tādu stāstu. Uh, tas ir lūk šāds. Pagājušajā nedēļā bija Parīzē, biju vienā no galvenajiem bulvāriem un savu par lielu pārsteigumu redzēju apmēram 50-60 um, azijātas sievietes, kas pilnīgi noteikti bija prostitūtas. Es um, aprunājos ar veikalu īpašnieku un viņi teica, jā, tiešām šīs, az, šīs a, sievietes no Azijas pilnīgi noteikti ir prostitūtas un lūk, jau vairāk kā divus gadus darbojas uz šī bulvāra un tas bija pašā Parīzes sirdī. Un ko tad es darīju? Nu, es eh, biju gana bezskaunīgi, apsēdos ielas otrā pusē un eh, neko īsti nedarīju, bet vienkārši viņas vēroju un gribētu ierosināt arī jums un jūs kolēģiem līdzīgi rīkoties. Apmēram 30 minūšu laikā, eh, tas bija vienos pēcpusdienā, divi spēcīgi paskata vīrieši ieradās un izdalīja viņām launagu paciņās visām šīm 50-60 sievietēm. Esmu pati feministe un juriste, esmu daudz cīnījusies par sieviešu tiesībām, tostarp arī par, pret apkarojot piespiedu prostitūciju, un atklāt sakot, man likās, ka šeit vajadzēja būt kaut kāda veida policijas pārstāvjiem, kam vajadzēja nofē, no, nofilmēt šo konkrēto rīcību, šo organizēto struktūru, eh, kas izpaudās šādā veidē Parīzes pašā centrā. Nu, man šeit ir divi ierosinājumi, pamatojoties uz šo manis minēto gadījumu. Pirmām kārtām jums vajadzētu iet ārpus saviem birojiem, ar saviem kolēģiem, dodaties uz Amsterdam, dodaties uz citām valstīm, uz šiem sarkano lukturu ielām un rajoniem, runājiet ar šīm prostitūtām, runājiet ar vietējo policiju, runājiet ar citiem, tā lai izprastu, kā tad ir šie realitāti cilvēku izniecības jomā. Un otram kārtām izdariet spiedienu uz dalību valstīm, arī lai šīm dalību valstīm būtu politiskā griba un vēlme kaut ko darīt, lai apkarotu sieviešu zivniecību. Šobrīd ir pārāk daudz politikas dokumentu, tiek radīts papildus amata vietas un, tā, un tam līdzīgi, bet reāls darbības ir maz, un tāpēc e, cilvēku zivniecības upuri turpin ciest no šīs traģēdijas. Paldies, Vasilija Dūkuns, tagad jums vārds. Paldies, centīšos izteikties pavisam īsi. Jūs pieminējāt virkni jautājumu. E, Jūs runājāt par jaunajām cilvēku tirdzniecības formām. Uh, par tām, kas šobrīd tikai attīstās, nu, piemēram, piespiedu dubagošana, nelegāla adopcija, piespiedu dzemdības, eh, mājkalpotā izmantošana, tam līdzīgi, jā, es saprotu, eh, tāpat arī te runa ir par orgānu ziedošanu un tam līdzīgi. Protams, ka mēs ļoti labi zinām, ka šāda veida formas attīstās. Mēs gan nezinām, cik lielos apmēros tas notiek. Un tāpēc uh, integrētā stratēģija uh, un paziņojums, kas paredzēts nākamgad, pilnīgi noteikti runās par šiem te jautājumiem, runās arī par veidiem, kā tos risināt. Eh, NVO tīkla veidošana, šī ideja pilnīgi noteikti ir laba, ir jau izteikti saistības tādu veidot, tas, tas ir saistīts arī Ungārijas prezidentūras paziņojumiem, piemēram, par jauniem tirniecības, eh, cilvēktirniecības veidiem. Nacionālajie referenti teica, ka vēlas veidot ilgspējīgas diskusijas par šiem jautājumiem, arī par cilvēktiesniecību valsts iekšienā, tieši tā kā polijas prezidentūra teica. Tāpēc ceram, ka šāda veida jaunās tendences varēsim attiecībā apkarot. Protams, arī ar, šiem, ar šo projektu palīdzību vairāk varam izprast situāciju. Ja skatāmies uz komisijas pašreizējiem priekšlikumiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka mēs mm, pieprasām visus projektu pieteicējus ņemt vērā šāda veida jaunos cilvēku tirzniecības veidus un formas, kas attiec uz dažādām politikas jomām un to, kādā veidā tās koordinēt savā starpā man jāsaka, ka ir iero, resursi ir ierobežoti. Un šis eh, periods ir tāds, kur nav izaugs. Mums visiem, mēs visi sastopamies ar līdzekļu palielināju apgriešanu. Bet tas, ko es varu darīt, es varu sazināties ar kontaktiem un dažādu veidu eh, kolēģiem. Tas ir bijis ļoti palīdzīgi šobrīd, lai nodrošinātu tālāku sadarbību un koordināciju. Protams, ka šī koordinācija nav perfekta, bet domāju, ka laika gaitā tā uzlabosies. Par Eiropas NVO tīklu runājot. Es to ņemu vērā, arī to papētīšu sīkāk, paskatīšos uz to, kā sākotnējo reakciju var jums teikt, ka šobrīd man nav zināms pietiekami daudz par to, vai šāds tīkls pastāv, varbūt, ka tāds kaut kas līdzīgs ir jau, un e, varbūt izmantojot AISEK un cita finansējumu, mēs šādu tīklu varētu veidot. Nu, un, protams, ka jebkura palīdzība tiktu vērtēta atzinīgi. E, tālāk par aģentūrām. Esmu jau tikusies ar Eiropolu un Eirojust Esmu tikusies ar Eiropolu direktoru un apspriedām pavisam konkrēts iespējas, kā uzlabot sadarbību, bet, kā jau teicu, ir arī nori, noteikti šī cilvēku tirniecības apkarošanas diena, kurā tad arī runāsim par visam konkrētiem sadarbības modeļiem, gan savā starpā, gan arī ar Eiropas komisiju. Tālāk par datu savākšanu. Kā jau teicu iepriekš, mēs zinām ļoti maz par pašreizo situāciju. Nav nekāda veida saskaņota datu starp dalību valstīm, jo dalību valstīm ir ļoti dažādi veidi, kā tās vāc materiāli šai jomā, tāpēc mums jāapsver visa veida iespējas, kā šos datus saskaņot, padarīt to salīdzinām, strādājam kopā ar Eirostatu šobrīd. Esam procesā, vācam datus, vācam informāciju, nu, un, nu, protams, viens no iespējām būtu īstenot tādu pilotu projektu, jo, kā jūs zinat, Eirostat vāc oficiālo statistiku, un kamēr mums harmonizētas statistikas nav, tad jāsaka, salīdzinām dati arī nav iespējami. Un visbeidzot, un tas būs noslēgums. Es zinu, ka ir ļoti pretrunīgs šis jautājums par prostitūciju un sievietēm, kas tiek seksuāli izmantotas. Kā jau teicu iepriekš, mēs esam, es saņemam ļoti daudz jautājumus un eh, no deputātiem šajās abās komitejās, kas saistīts tieši ar šo jautājumu. Kā jūs zināt, tad komisija savukārt nav ieņēmusi nekādu konkrētu nostāju attiecībā uz prostitūciju, jo šis jautājums ir dalībvalstu kompetencē. Un tomēr šobrīd uzsākam pētījumu pēc, e, par pieprasījumu, un ar šī pētījuma palīdzību, un cerams, tas arī pavisam drīz tiks uzsāks, ceram nonākt pie lielākas izpratnes par to, kādas tad ir sekas šim pieprasījumam. Tostarp arī runājot par seksuālās izmantošanas jomu. Un centīsimies izprast, kādas saiknes šeit ir ar vardarbību, kāds ir saiknes ar piespiedu rīcību un tam līdzīgi. Nu, protams, ka dalību valsts, e, ar dalību valstīm notiks konsultācija process, tiks iesaistīts visi interesēti puses. Jā, šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts un var jums apliecināt, ka esmu bijusi jūsu minētajās pilsētās sarkano lukturu rajonā, esmu runājis ar cilvēkiem e, un pilnīgi noteikti piekrīt jūsu viedoklim. Tātad paldies vēlreiz visiem, paldies, ka man uzklājas, uzklausījāt un ar nepacietību gaidu iespēju jums sadarboties tālāk un arī iespēju ziņot par savu tālāko darbu. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies Vasiljādu kundzei par to, ka jūs saīsinājāt arī savus atbildes, izteicāt tās tādā īsā formā un vēlam jums visu to labāk